So, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten heute pünktlich, weil wir nämlich. Labrīt, darbie kolēģi, šorīt sāksim precīzi, jo mums ir um, daudz darāmā darba kārtībā. Tātad. Tādēļ uzreiz ķeramies pie darba ar pirmo darba kārtības punktu. Septītais darba kārtības punkts. Daži no punktiem ir mainīti vietām, un arī balsojums par 17. punktu būs, eh, ir paredzēts vēlāk. Mm. Äh, verschoben worden, der Voting Session. Und dann haben wir den Bericht Schnellhardt. Tad ir Schnellharda ziņojums. Un arī to mēs äh, aplūkosim vēlāk. Kaut kas nav kārtībā ar itāļu tulkojumu? Vai tulkojums itāļu valodā ir pieejams un kā izstās ar angļu valodu? Mīroslavs grib kaut ko teikt, lūdzu. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za možnost před vámi vystoupit a objasnit situaci, která se v minulých dnech rozvířila kolem mé osoby a zprávy tí. Paldies. Jāsaka, ka pēdējā laikā ir eh, radusies visai dīvaina situācija. Un strādājot Eiropas parlamentā, es eh, esmu saskāries ar problēmām ir uh, kāda nevalstiska organizācija, ko gan finansē Nīderlandes valdība un ar sociālistu uh, ēnu referentu. Uh, viņi ir sadarbojušies un man tika pārmests, ka es strādāju Porsche interesēs. Ja jūs strādājat pie kāda ziņojuma, jūs, protams, zināt, ka pie jums griežas dažādi nevalstisko organizāciju pārstāvi, un viņi vēlas saņemt no jums informāciju, kā arī dažādu uzņēmumu pārstāvi. Es esmu strādājis pie vairākiem uh, grozījumiem, un uh, auto ražotāju asociācijas pārstāvis ir sagatavojis tabulu. Tā bija ļoti uh, labi sagatavota, un es izmantoju šo tabulu savā darbā, lai varētu atrast kompromisus, samierinot dažādas NVO uzņēmumus un arī dažādas politiskās grupas. Es gribēju pateikt, ka man nedrīkst eh, izteikt tādus politiskus dabas pārmetumus. Esmu sagatavojis četras tabulas. Vienā ir profesora Gerhārda priekšlikumi, tad Merkis kundzes priekšlikums un vēl ir arī kompromisi. Ceturtajā tabulā ir dažādi grozījumi. Es esmu izlēmis informēt parlamentu prezidentu par šiem notikumiem un e, vēlos griezties arī pie kvestoriem. Kāds mēģina man vienkārši e, diskreditēt? Es konstatēju. ka man pārmet sadarbību ar Porsche, un Porsche uzņēmums distancējās no visas šīs jēzgas. Uh, bija mēģinājums ar viltotu dokumentu radīt iespēju, it kā uh, forši man finansētu. Es gribēju teikt, ka šāds, šāda procedūra mums nav pieņemama, un es līdz šim savā politiskajā karjerā neesmu neko tādu uh, piedzīvojis, tādēļ es arī esmu paredzējis uh, spērt konkrētus soļus. Uh, Eh, priekšsēdētājs turpina, mēs esam paredzējuši šo ziņojumu izskatīt vēlāk, ņemot vērā kolēģa eh, izstāstīto un. Un, protams, ir jābūt arī iespējai visu šo jautājumu precizēt. Es eh, nolasīju izmaiņas darba kārtībā un jaunā darba kārtības programmu. Sākumā aplūkosim 4. darba kārtības punktu, 18. ANO vispārējās konvencijas par klimātu pārmaiņām pušu konference. Tad Gardīni ziņojums, Savienības civilās aizsardzības mehānisms, un no 10.30 līdz 12.30 ir paredzēts balsojums. Äh, Soniks Kalenbachs. Jorgensens, Matijas un Hauga. Tas tiks aplūkots eh, priekšpusdienā un eh, pēc pusdienā mēs balsonim no 15. līdz 17. par apvārsni 2020, tad par live programmu, par abiem Šnelharta ziņojumiem un 28. darba kārtības punkts Tur mēs runāsim par metanola uh, situāciju, tātad par šo gadījumu Čehijā. Šī ir jaunā darba kārtība un mēs varam ķerties pie darba. Mums ir pieejams tulkojums. Īgauņu, uh, horvātu un maltiešu valoda nav pieejama. Pie mums ir ieradušies arī viesi. Nē, viņi vēl nav ieradušies. Tie ir Kristēls Šaldemozes viesi no Roskildes. Tālāk eh, par slānekli. Tad, kad runāsim par slānekli, tad pie mums ieradīsies uh, televīzijas komanda, televīzija, cilvēki no televīzijas, kas filmēs, un arī par pēdējo darba kārtības punktu par metanolu šeit atradīsies filmēšanas grupa. Tālāk Sofoklis, eh, Sofoklijus no Kīpras aizstās Mavronakis kundzi, Mavro Nikolas kundzi. Viņš šeit strādās kā Envi komitejas eh, aizstājējs. Sirsnīgs veicu Sofoklu mūsu komitejā. 20. un 21. jūnija, kā arī 9. un 10. jūlija sanāksmi protokoli ir eh, jums izdalīts, ir pieejami arī elektroniskā formātā, eh, un līdz ar to mums vairs nav jātērē tik daudz papīra, un šeit pie durvīm arī vairs nav atrodams milzīgs papīra kaudzes. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Rezolūcija zur 18. COP-Konferenz, die ja im Dezember stattfindet. Und hier bereiten wir da bija. das natürlich wieder vor hier im Parlament. Tā bija 18. Mm, konference, kas notika Dohā, Katarā, un tur piedalījās Eiropas parlamenta deputāti. Mēs runājam par to, kāds ir mūsu redzējums uz klimata politiku nākotnē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 saprast, kas īsti notiek, mēs apkopojām faktus un, protams, mums vajadzētu arī labāk izkristalizēt savu stratēģiju kā Eiropas Savienībai. To vēlēs darīt arī komisija un, protams, mums ir jāpadomā, kā mēs izskatāmies uz starptautiskās skatos tieši šajā kontekstā. Mēs vēlējāmies izveidot tādu kā klimata diplomātiju. Esmu jau Eh, arī sazinājies ar ārlietu dienestu. Domāju, ka šis dienests varētu spēlēt eh, ļoti eh, pārliecinošu lomu arī klimata aizsardzības jomā. Un šis darbs nav atkarīgs tikai no viens vai divām institūcijām. Domāju, ka ārlietu dienests arī noteikti var attīstīt tādu klimatu un enerģētikas stratēģiju. Ja mēs runājam par uh, skaitļiem, uh, emisijām, ir tādas teorētiskas vērtības. Un īstenībā, ņemot vērā notikuma attīstību, skaitļi pat vairs nav aktuāli. Mums ir uh, jāsamazina šie skaitļi un klimata pārmaiņām, e, pārmaiņas neapstāsim, neapstādināsim vienā dienā, ja mēs nereaģēsim jau šodien. Protams, mēs zinām, kāda ir situācija visā pasaulē. Ne visi ar mums ir uz vienu roku. Uh, tad eh, es domāju, ka šīs sekas jau būs jūtams pēc 20-25 gadiem. Mums ir eh, jāstrādā nenogurstoši pie jauniem lēmumiem, jāuzstāj starptautiskajos formos, lai varētu aizpildīt visus baltos plankumus. Mēs aizvien no jauna sastopamies ar dažādiem zinātniskiem atklājumiem, kas nosaka, kas mums īsti būtu jādara, bet mēs visā pasaulē ignorējam šos atklājumus un dzīvojam tā, it kā nekas nebūtu mainījies. rezolūcijā mēs eh, runājam arī par aviāciju un arī par jūras satiksmi. Runājot par aviāciju, ir eh, mūsu rīcībā jau konkrēts likumdošanas akts, un parlaments īstenībā jau savā laikā bija ļoti drosmīgs un runāja par eh, starptautisko dimensiju, bet nav pietiekami daudz spiediena, lai starptautiskās organizācijas, tādas kā, piemēram, starptautiskā civilās aviācijas organizācija, uh, vēl nav tik aktīvi iesaistījušās debatēs, lai panāktu starptautiskas sistēmas izvairu, vispasaules sistēmas izveidu. Tikai tā mēs varēsim samazināt emisijas. Protams, ir ļoti jauki, ka mēs uh, kaut ko darām Eiropas Savienībā. 2010. gadā mēs bijām atbildīgi par 11% no kopīgajām emisijām. Tātad 89% emisiju tiek radītas kaut kur citur. Tādēļ noteikti vajadzētu runāt par sadarbību arī ar citām valstīm ārpus Eiropas, lai varētu mūsu darbs vainagoties ar panākumiem. Kolēģi strādāja pie rezolūcijas un pirmām kārtām došu vārdu Karlam Heinzam Florencam, kas ir viens no rezolūcijas līdzautoriem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ka jūs jau uh, bildāt dažus ievadvārdus. Man ir neliela personiska problēma. Es esmu mājās aizmirsis brilles. Ja, nu, paskatīsimies, kā tad tas viss eh, notiks. Un vai eh, es varēšu atpazīt eh, kolēģis no savas politiskās saimes. Mēs esam jau pietiekam daudz paveikuši, esam izveidojuši platformu, Un mēs varam uh, saprast, ka ir uh, paveikts visai maz, priekšsēdētājs to pateica, tas ir patiešām sarūktinoši, ir ļoti jauki dokumenti izstrādāti, mēs esam patiešām rekordlielu dokumentu skaitu sastādījuši, bet ir, eh, diemžēl, saraksts eh, ar mūsu labajiem darbiem, ar mūsu paveikto nemaz nav tik garš. Tādēļ mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies eh, sasniegt. Bet, protams, mums ir jābūt arī realistiskiem. Mēs nevaram uh, uzlikt augstāk, uh, nekā tas ir iespējams. Uh, protams, uh, Bet tāda saraksta ar mūsu labajiem darbiem, ko mēs viena, divu gadu laikā būtu paveikuši, patiešām nav. Varbūt, ka nākotnē mēs šo izlabotu protams, esmu arī norūpējies, ka starp pirmo un otro periodu būs kaut kādi baltie plankumi. Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāsaprot, ka ir arī šī pārējais klauzula Kyoto 2, kad tad īsti līgums stāsies spēkā, kad protokols stāsies spēkā. Runājot par konkrētiem punktiem. Tātad tīras attīstības mehānismi. Eh, šis ziņojums tika kritizēts un uh, Es to ļoti labi atceros, ja runājām par inovatīvajām valstīm, kas uh, īsteno dažādus uh, vidē veltītus projektus. Uh, šajās valstīs patiešām projekti ir atzinības vērti un būtu ļoti žēl, ja mēs atteiktos no tīru attīstības mehānismu projektiem. Otrām kārtām. atceroties uh, ogleka kvotu sadali pirms uh, lielāka, uh, pirms krietni brīža, mēs pieņēmām, uh, pieļā, pieļāvām dažādas kļūmes un. Polijas uh, padomas priekšsēdētājs, kad Polija bija prezidējošā valsts, bija visai nēlastīgs. Un mums, protams, tas arī ir jāpasaka. Mums jānāk skaidra valoda. Mēs nevaram visu vienkārši tā pieņemt. Mums ir jāstāsta tālāk par savu degungalu un būšu patiešām priecīgs, ja uh, eh, 2014. gadā būs jauns uh, klimata pārmaiņu padomas ziņojums. Ir grūti strādāt balstoties uz novecojušiem faktiem. Un mums ir uh, jāsāk šīs debats no jauna atspērienu pūka. Varbūt, ka es šeit kļūdos, bet Zinātnieki saka, ka klimata pārmaiņas iet uz priekšu lieliem soļiem, eh, ka nelabās sekas ir pieņemšās spēkā. Man šķiet, ka zinātniekiem ir taisnība. Un Eiropa atrodas tādā depresīvā laika posmā. Es ceru, ka es kļūdos, bet, diemžēl, eh, tas, ko es redzu savā ikdienas dzīvē, tikai apstiprina šo skumjo pārliecību. Un es nevaru vienkārši pievērt acis uz faktiem un par visu sajūsmināties, izliekoties, ka nekas nav noticis. Vai man atradās manas brilles? Ļoti jauki, paldies! Cilvēciskās vājības nav svešas arī man. Jā, tagad atrodos īstajā vietā. Jā, tagad varēšu arī labāk strādāt. platforma, kas radās pēdējā konferencē, ir jāspēcina, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, kas ir jādara donoru valstīm, un mēs nevaram izmantot tikai valsts naudu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, mums ir jāmeklē arī citi finansējuma avoti. Bet, protams, ne jau vienmēr visa problēma slēpjas tikai naudas trūkumā. Mums jādomā par kapacitātes izstrādi un daudziem citiem aspektiem. Protams, tehnoloģijas nenokritīs no gaisa un tās maksā naudu, bet mums vajag izmantot savas līdera dotības Eiropā tehnoloģiju ražošanā. Jābūt iespējam arī šim tehnoloģiju transferam un mums ir jāpalīdz arī citām valstīm, lai mēs varētu tām pārdot, piemēram, šeit izstrādātās tehnoloģijas. Gribēju pateikt ka klimata konferenču organizatoriskais darbs eh, man pārāk nav paprātam. Protams, ANO ir kaut kas jādara lietas labā. Ainun. Bet, ja ir liela zāle, kurā sēž pārstāv no 192 vai 197 valstīm, vienošanās par kaut kādu kopīgu pozīciju nav iespējama. Mēs te pat varam eh, parunāt par eh, Eiropu. Tas jau ir pietiekami spilgts piemērs. Eh, ja ir 27 dalību valstis un, piemēram, kādam valsts vadītājam ir iekodisi blusa tēlaini izskatoties, un tad viņš ir gražīgs un negrib ne par ko vienoties, un ja jau 27 valstīm ir grūti vienoties savā starpā, nu kur vēl tad 190. Tādēļ ir jāpadomā par labākiem instrumentiem. Gribēju pateikties kolēģiem par ambīcijām. Ziņojums patiešām ir veiksmīgs un um, politiskās uh, ģimenes, ja politiskās saimes, protams, varēs šo rezolūciju papildināt, bet es gribu lai beigās mums būtu tāds saraksts, kur mēs pretī dažādiem uh, uzdevumiem un saistībām varam ievilkt ķeksīti, ka tas viss jau ir izpildīts. Protams, mums ir jāizpilda tas, kas uh, uh ir. Uh, Mums ir jāizpild tas, ko esam apņēmušies, mums ir sava atbildība, un es ceru, ka dokuments patiešām būs veiksmīgs. Un Atvainojos, ka biju, nu, varbūt nebija tajā labākajā formā, ņemot vērā eh, brīļu trūkumu. Paldies, eh, Karla Hainz, un tagad Dans Jorgensens. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Aram Karlam Hainsam. Es domāju, ka, diemžēl, tev ir pilnīga taisnība. Zinātnes fakti tagad eh, ir uzskatām par pierādījumiem, mēs redzam, ka mēs redzam, ka īstenā situācija klimata jomā iespējams pat ir ļaunāka par eh, ļaunākiem scenāri, scenāriem, kas bija, ko bija izstrādājuši, eh, iestrādājis pēdējā klimata eh, pārmaiņu konferences platforma. Tātad vēl mazāk cerību vieš tas fakts, ka pagājušā gada COP17 sanāksmē pagājušā gada iegūtais rezultāts neko neuzlabos. Daži apgalvoja, ka Eiropas Savienības sekmes bija tādas, ka tā pirmo reizi panāca, ka valstis paraksta juridiski saistošu nolīgumu. Ja mēs paraugāmies uz to kā izolētu faktu, tad jā, protams, labi, ka šīs valstis tagad atzīst to par uh, vērtīgi instrumenti, taču nelēm ir tā, ka uz to nevar skatīties kā uz kādu izolātu, fa, izolētu faktu, jāskatā, jāskatās, kāds ir laika ietvers. Un laika ietvers, diemžēl, ir tāds, ka vēlākais 2015. gadā šis līgums būs saistošs. Un tagad mēs zinām, ka ka šim līgumam jāstājas spēkā nevēlāk, neagrāk par 2020. gadu, tātad skaidrs, ka situācija nav laba. Tad ko mēs varam darīt? Mēs saprotam, ka to nepietiks. Mēs zinām, ka starp 25 līdz 40% jāsamazina uh, līdz 2018. gadam izmeši, izmeši un līdz 2050 gadam līdz 60%. Tātad mums pat nav pie, uh, iespējas pusi uz pusi par diviem grādiem samazināt temperatūru. Un zinātnieki apgalvo, ka iespējams, ka temperatūras paaugstināšanās par diviem grādiem arī varētu būt pārāk optimistiskas prognozes. Tā tad, nu, diena ir daudz, apsvērumu, kur dēļ šis process būtu jāvirza centīgāk nekā līdz šim. Es domāju, ka mūsu rezolūcija ir labi sabalansēta. Mēs arī pievēršam uzmanību dažiem labiem elementiem. Tas, protams, ir nepieciešams piekrīt mūsu priekšsēdētājiem, kad viņš saka, mums ir jāraugās arī, kā mēs varam citādi ietekmēt situāciju, piemēram, ar diplomātijas palīdzību. Sacīšu pāris vārdus, kas varbūt neizskanēs īpaši politiski pareizi vai korekti, bet tiešām tas, kas pagāž, pagājušajā kopsanāksmē Polijas prezidentūras laikā notika, bija skandāls. Prezidentūra pārstāvēja nevis Eiropas Savienību, bet savas valsts intereses. Protams, ja tas notiks pārāk bieži, tad. Uh, Eiropas Savienības ticamība, mūsu spējas runāt vienā balsī ticamība vienkārši izgaisīs. Es domāju, ka tas tomēr arī kaut kādā veidā jāsankcionē. E, un te mēs arī pieminam savā ziņojumā, ka Eiropas parlaments jāiekļauj šajā sarunās plašāk. Uh, Mēs to jau gadiem ilgi par to spriežam un ar jauno līgumu mēs uh, sagaidījām, ka mūs iekļaušais sarunās, taču tas ne, vienkārši nenotika. Es nesaprotu, kāpēc padome un komisija nesniedz mums to nelielo eh, neizrāda nelielo cieņu vismaz mūsu komitejas priekšsādātāji iekļaut eh, sagatavošanās sanāksmēs eh, COP konferencē. Šodien vēl ar vienu situāciju ir tāda, ka koordinācijas, COP koordinācijas eh, sanāksmēs mūsu priekšsādātājs nevar piedalīties. Lielas paldies, Dan. Nākošā runātāja Satu Hasi, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu Florencam un Karlam Hansam Florencam un Dan Jorgensenam. Uh, par eh, zinātnieku vēstījumu. Es arī esmu piedalīsies diskutējās ar zinātniekiem, un viņi šeit ir ļoti nobažījušies. Vismaz tie, ar kuriem esmu satikusies, man saka, ka iespēja samazināt zinātni, um, globālo sasilšanu par diviem procentiem ir pavisam niecīga. Mums nav atlicis laika vienkārši gaidīt, ka kaut kas notiks. Mums jārīkojas pašiem. Mēs esam ievērojuši ziņas, ka arktiskais lēdus šogad ir atkal kustis pirms pieciem gadiem lielais rekords toreiz starptautiskajai presē tas, tas bija liels jaunums, bet šogad um, izkusušā, izkusušā lēda apjoms bija vēl lielāks, taču nekāda liela jaunuma tie nebija. Mas informācijas līdzekļos tas īpaši neatjaunos. Taču galvenais ir nevis tas, kas atainojas avīžu visrakstos, bet kas notiek reālajā dzīvē. Un reālajā dzīvē mums nepieciešama Eiropas Savienība spēcīga tās vadība, lai kaut ko mēs panāktu. Visi soļus priekš ir eh, spērti tieši Eiropas Savienības vadības dēļ. COP sanāksmē šogad viens no problemātiskajiem jautājumiem, par kuru jāvienojas, ir otrais saistīta periods eh, Kyoto protokolā. Uh, Un te mums jāpieņem lēmums par papildu oglekļu uh, kvotām. Un tas ir. Adopting, uh... Un tāpēc ir svarīgi, ka padomē ir secinājumi. Uh, Um, un padome, un tā ir paredzēts, ka jābūt vienbalsīgiem šiem secinājumiem, taču tas nebija padar, paredzēts neagrāk, nedz arī tagad pēc Lisabonas līguma. Tā ir vienkārši nelāga tradīcija, nelabs paradums. Padomē liekas, ka uh, lēmumi jāpieņem vienbalsīgi. Patiesībā Eiropas Savienības līderība šai ziņā nav tik izteikta, kā mēs būtu gribējuši, un arī citiem tā neliekas. Tāpēc uh, padomē būtu sakarīgāk pieņemt lēmums ar kvalificētā vairākumu pamatu. Un vēl komisijas pārstāvim var sacīt, ka, protams, no globālā viedokļa viena no lielākajām problēmām ir šīs gigatonu plaisas eh, eh, aizvēršana. Tas, kas reāli vajadzīgs par kādu samazinājumu jāsamazina izmešu un ko dalībvalsts šai ziņā reāli ir izvirzījuši par savu mērķi. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Lūdulan. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu piedalījies trešās klimata, trijās klimata konferencēs. Un, protams, Eh, sagatavošanās konferencēm vienmēr norisinās uz pilniem apgriezieniem, tās ir sarežģītas, un tā šoreiz, eh, šī reiz nebija arī nekāda, nekāds izņēmums, un sagatavojoties konferencē pirms tam bija ļoti grūti vienoties kaut vai par procedūru, nu, banku kā situācija bija nedaudz labāka, bet, protams, laika nav daudz. Mums vajadzēja arī piedāvāt Dohā kaut kādu e, rezultātu, un trešajā pantā rezolūcijā ir teikts, we have some concern, esam nedaudz nobažījušies, nu man liekas, ka mums nav tikai, neesam nedaudz noraizējušies, īstenībā esam tā pamatīgi noraizējušies, ka varbūt arī Dohā tiks um, e, kulti tukši salmi un netiks runāts par lietas būtību, proti par klimata aizsardzību. Kyoto protokols arī ir jāņem vērā. Satū Hasī jau to teica. Mums ir jāparūpējas, lai protokols būtu pietiekami pārliecinošs un Eiropas uh, Savienībai ir jāsaprot, cik valstis šeit piedalīsies, piemēram, Polijā ir īpaša situācija. Mēs nevaram parakstīt eh, Kyoto 2 un eh, citas valstis vienkārši vēl līdz savā pavadā. Ukraina un Krievija nav Eiropas Savienībā, tur situācija jau ir nedaudz kūtelīgāka. Varbūt eh, komisija varētu pateikt, kāda tad situācija ir sarunās. Un mums ir jāvienos, vai Kyoto 2 darbosies uz pieciem vai septiņiem gadiem. 2020. gads eh, Eiropas Savienībai būtu visai mm, tāds veiksmīgs datums. Mums ir 2020. gada stratēģija, mērķi un septiņi gadi tikai saskanētu ar kopīgo Eiropas Savienības ilgspējai un klimata pārmaiņu radīto saknu novēršanai veltītajai stratēģijai. Bet es esmu redzējis, ka vismazāk attīstītās valstis saka, ja eh, Kyoto protokols eh, darbosies septiņas gadus, tad arī mērķiem ir jābūt ambiciozākiem. Mēs nevaram septiņiem gadiem paredzēt to pašu eh, emisiju samazināšanas skaitli, kā tas būtu uz pieciem gadiem. Tādēļ 2020. gadam paredzētais 30% mērķis nu, nav pats veiksmīgākais. Mēs vienmēr esam dzirdējuši zinātnieku izteikumus, ka tiem ir jābūt 25 līdz 40 procentiem. Tas ir pārāk abstrakti, un mēs zinām, ka uh, mēs jau 2012. gadā samazinājām emisijas par 17,5 procentiem. Un tad noteikti mēs varam noteikt uh, augstāku mērķi turpmākajiem gadiem. Jūs, protams, saprotat, cik tas viss ir sarežģīti, bet, protams, vidi, vides komitejai vajadzētu to ņemt vērā. Un Satū Hasī pareizi atzīmēja, ja Eiropas Savienība nespēlēs līderu lomu, tad mēs esam ārkārtīgi daudz zaudējuši. Protams, mums ir arī jārunā skaidra valoda par finansējumu. Mēs it kā šeit taustāmies pa tumsu, runājot par inovatīviem finansējuma avotiem. Finanšu darījumu nodoklis eh, varētu būt viens ienākuma avots, eh, oglekļa nodeva, ienākumi no emisiju tirzniecības. Un Eiropas Savienībai ir jārunā konkrētāk valoda savādāk būs eh, tāds kā baltais plankums pēc 2012. gada. Tas ir jāizpilda. Es varētu teikt, ka arī ministru padomē ir jāvienojas jau pirms konferences Dohā, lai nebūtu tā, ka Durbanā un Kankūnā, ka tieši konferences laikā notika tā sauktā krīžu tikšanās. Mums ir jāsagatavo savs dokuments jau pirms konferences norises, lai mēs varētu runāt vienbalsīgi. Uh, mums patiešām turpat nevajadzētu ierasties, ja mēs katrs uh, vilksim deķīt uz savu pusi. Mums ir jāvienos par vienprātību un jābūt pietiekami disciplinētiem. Klimata līgums, eh, par kuru ir jāvienojas līdz 2015. gadam, īstenībā gribēju teikt, ka mums nav pārāk daudz laika. Mēs pat esam ierošies par galvenajiem principiem. Varu papildināt Dāna Jorgensen teikto. Domāju, ka 2015. gads ir eh, jau visā tuvu un Dohā mums ir jāvienojas, ko mēs vēlamies eh, iekļaut šajā līgumā. Un tagad pat pēdējā piezīme. Katārā, Katāra mūs ir uzaicinājusi Es nezinu, kādas pozīcijas valda Katarā, ko domā viņi par eh, klimata pārmaiņām Meksikā. Uh, bija izstrādāt pozīcija, mēs sapratām arī, kādas uh, ir uh, Dienvidāfrikas nostādnes, un mums noteikti vajadzētu arī sazināties ar Kataras vadību. Paldies! Paldies! Jans Gebrandī, viņš eh, pārstāv kolēģi eh, Korinu Lepāžu. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Korīna Lepāža, diemžēl, nevarēja ierasties. Pirmā doma, kas man radās, kad sapratu, ka nākošā kopsanāks notiks Katārā, bija tāda, ka ka varbūt tas ataino uh, starptautisko klimatu sarunu cinisko situāciju, jo patiesībā Katāra ir visā pasaulē valsts ar vislielāko CO2 izmešu, un lūk, tieši šajā valstī notiks šī sanāksme. Tas ir tikai skatāms cinis, uzskatāms par ko cinisku, nevis uh, par tādu kā solījumu. Es neatkārtošu daudzu kolēģu sacīto, neesmu īpaši optimistiski noskaņots par to, kas notiks Dohā, jo īpaši tāpēc, ka sarunas par Kyoto protokola aizstāšanu norisināsies pēc Dohas, nu, vairāk lielākā daļa šo sarunu. Tomēr kaut kādas mērķis mēs varam tur izvirzīt. Sato Hass, Sato Hassi un Džolainas jau sacīja daudz svarīgas lietas, es te nevēlos atkārtoties. Tomēr uzskatu, ka ir svarīgi ne tikai runāt par Eiropas Savienības līderību starptautiskā fórumā, bet arī raudzīties, ko Eiropa dara pati. Un šai ziņā mēs varam būt daudz ambiciozāk nekā esam bijuši pēdējo pāris gadu laikā. Viens no elementiem, ko jau vairākus gadus atkārtoju, ir šāds, kad mēs reāli pārtrauksim subsīdijas piesārņošanai. No vidas viedokļa bīstamas subsīdijas. Mēs par to sen runājam, tomēr reāla plāna tās svītrot nav, nav nekāda noteikta grafika šai ziņā. Tāds ir mans jautājums komisija. Tātad, kād mēs piedzīvosim reālus priekšlikumus šai jomā? Otrs komentārs, un tas arī pēdējais no manas puses, ir šāds. Protams, mēs esam ekonomiskās krīzes situācijā, tomēr tas nedrīkst eh, mums eh, ļaut atteikties no apņemšanās, ko esam pauduši Eh, klimata mm, sakarā. Mēs esam tikai 60%, 64% no mūsu apņemšanās samaksājuši. Mēs zinām, ka rēķins ar vien tikai pieaug, ja mēs nerīkojamies tagad. Mums nākotnē būs vajadzīgi vēl, nepiec, vēl lielāki vērieši līdzekļi. Tātad mans jautājums ir komisijai, bet arī padomēji Kad mēs reāli strādāsim pie tiem solījumiem, ko pagātnē esam izdarījuši? Paldies! Vitorija Prodi, lūdzu. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man viss tas, man viss tas dara piesardzīgi, kad vien mēs te runājam par kaut kādiem pasākumiem vai novērojumiem, tad par progresu tas nav uzskatāms, jo situācija tikai kļūs ļaunāka. Pat labāk tiek veikti pētījumi ledus klājumā Antarktīdā. Un tur ledus kūst divreiz vai pat trīsreiz ātrāk nekā sākotnēji tika aplēsts. Un mm, š, tas tiks secināts pēdējo pāris dienu laikā. Mums tiešām ir a, pilnīgi jā, jāpārdomā mūsu situācija. Dažas lietas tādas kā, piemēram, globālā sāsilšana, ko izraisa uh, uh, siltumnīca efekta izraisošās gāzes, ir tāda lieta, kur pilnīgi nav svarīgi, kura valsts to gāzi ir, pal, ir uh, piesārņojis, jo tas ietekmē mūs visus. Mums ir jāskatās uh, te pavisam atšķirīgu šo suverenitātes aspektu, jo ja mēs esam cits no cita atkarīgi, tad tam nav nozīmes. Mums ir jāpanāk dziļāka vienošanās. Klimata politika ir laba lieta, taču ir svarīgāk saprast, kā var izveidot pamatu, pateicoties kuram mēs varam tiešām reāli kaut ko mainīt. Un es te iestājos par klimata tiesiskumu, ja tā varētu sacīt, taisnīgumu. Mēs neesam uh, snieguši atbildu uz uh, kopīgo korporatīvo atbildību, kas izrietēja no Balī sanāksmes. Rūpnieciski attīstītajās valstis ir lielā mērā atbildīgas par eh, to siltumnīca efektu izraisošo gāzi, kas jau atrodas atmosfērā, un līdz ar to mums ir arī kopīgi jāuzņem sava atbildība un jāpalīdz jaunatīstības valstīm. Tātad klimata eh, taisnīgums. Tas tad eh, nozīmētu saprast, kā varam eh, sadalīt emisiju tiesības tādā veidā, lai attīstītēm valtī, valstīm būtu lielākas, eh, lielāka izmaksu daļa, jo mēs kā attīstības valsts, attīstītās valsts esam vairāk atbildīgas par šo situāciju. Mans domgājiens būtu tāds, ka mērķis būtu nevis uh, piešķirt emisiju atļaujas par brīvu, ja vien tas neaties kaut ko ilgspējīgu. Citiem vārdiem sakot, jā, mums ir jāsamazina oglekļa koncentrācija par 20%, lai mēs ievērotu eh, divu procentu temperatūras eh, samazinājumu, tad eh, tie 20%, kas paliek pāri, ir jāsadala visām iesaistiem pusēm visā pasaulē un arī nākotnes paudzē. Un tad pārējais par pārējo būtu jāmaksā. Nu, tāds ir, tāda ir mana klimata taisnīguma koncepcija. Tā um, cilvēkiem tiks dota iespēja, vienāda iespēja piekļūt dabas resursiem. Un uh, iespēja piesārņot atmosfēru ir viena no šādām tiesībām. Tāpēc mums tiešām ir radikāli jāmaina mūsu domāšana. Es domāju, ka pārāk maz laika palicis, lai Doha, Doha sasniegtu sekmīgu rezultātu. Taču mēs vienkārši nevaram turpināt fantazēt tādā pašā garā. Jo tikai tad, ja mēs uh, pievēršamies klimata taisnīgumam, mēs varam panākt kaut kādu Um, kaut kādas sekmes citādi, nekā citādi tas viss izgāzīsies. Divas, divas minūtes lūdzu. Korholas kundze. Paldies, lasot rezolūciju un tajā ietverto secinājums man pārņem. Tāda sajūta, ka šis teksts ir pārāk optimistisks, tīpaši eh, traktējot Durbāna sanāksmes rezultāts. Tad, kad mēs runājam par emisiju samazināšanu, ir skaidrs, ka tā bāze, kas ir eh, radīta Kļauto Durbānā, ir ļoti niecīga, pilnīgi bezjēdzīga. Tad kādi tad ir Durbāns rezultāti? Mums bija 27 dalībvalstis, 10 emitējošās valstis lielās, un, un tad ir attiecīgi lielās attīstības valstis, kurām saistību nav. Senāk te mēs varam iekļaut 50% no globālām emisijām šajā grupā. Un tālāk B punktā ir minēts, ka Durbans pamatu veido eh, šis nolīgums un tālāk rīcības nākotnē. Es nevarētu būt tik ļoti optimistiska. Ir Krievija, Japāna, Kanāda, Un mēs zinām, ka lielās imitējušās valstis ir izvēlējušās pavisam citu pieju. Tad eh, cita pieeja nav augstākā limita noteikšana, bet gan ekonomikas dekarbonizācija. Šīs valstis nerīkojas nepareizi, vienkārši viņu pieeja izvēlētā ir savādāka. Un tas man signalizē Eiropas Savienības vadības vājumu. Mēs signalizējam, ka esam vadošie, bet eh, kur tad ir mūsu vadošā loma? Kas tad tā pa līderu vadību, kad pārējie man ir priekšā? Eh, šī vadošā loma būtu vispār jāaizmirst jo mēs nevaram stāstīt, ka Eiropas Savienība vada klimatu sarunas gadiem ilgi. Mūsu sistēma nav efektīva, ļoti dārga un vispār tā neveicina emisiju samazināšanu efektīvā veidā. Mūsu sistēma tātad nav galīgi tāda, kas sūtītu labu signālu uzņēmējiem. Tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka mēs vēlreiz iesaistīsimies mūsu metodē un pārskatīsim to. Äh, paldies, vairs nevarēšu runātēm dot ilgāk par divām minūtēm, savādāk mēs kavēsim. Äh, tagad Pēters Līze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī äh, ziņ, rezolūcijas līdzautoriem. Nu, šorīt es īsti nezinu, kā man reaģēt. Jā, protams, klimata pārmaiņu radītās sekas ir jāuztver nopietni, bet nav varbūt īsti pareizi un politiski tas nebūs pārāk viedi eh, rakstīt tādus apakaliptiskus scenārijus, ja mēs eh, nevarēsim sasniegt nospraustos mērķus, eh, tad īstenībā pasaulē gluži neuzsprāgs, un mums ir jāsaprot, ka citas pasaules daļas nevienmēr ir gatavas kaut ko darīt lietas labā. Ja mēs vēlamies, lai uh, pilsoņi eh, mūs atbalstīt mūsu mērķos, mums varbūt nevajadzētu visu laiku viņus barot ar tādiem drūmiem scenāriem. Protams, šodien pasauli neies bojā, arī rīt vēl tas nenotiks, bet, protams, klimata pārmaiņu seka mazināšana kļūs aizvien dārgāk, tas ir neapšaubām. Un cietīs arī paši nabadzīgākie pasaules iedzīvotāji, ja mūsu klimata eh, aizsardzības politika nebūs pietiekami proaktīva. Uh, Mēs neesam vienīgie, kas tā domā. Gribēju pieminēt 15. pāntu, kur ir runāts par aviāciju un jūras satiksmi. Gribēju arī pavaicāt uh, komisijai, vai tas Dohā patiešām spēlēs kādu lomu un kā mēs Eh, Durbaras aliālsi var pārliecināt par savu viedokļu pareizību, un eh, tur piedalījās arī nabadzīgākās valstis. Eh, jo Lainēns atkal pierunāja, pie, pieminēja 30%, īstenībā tas mums neko nedos. Tautas partija iesniedz grozījumus par 25%. Ja mēs šodien būtu kaut ko lēmuši, mēs jau būtu pavirzījušies uz priekšu nevajadzētu runāt par 30%, mums vajadzētu ievērot sasniegto kompromisu, lai mēs vispār varētu kaut ko panākt. Paldies! Jonta Hibner, lūdzu. Dziękuję bardzo. Najpierw drag... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā diagnoze. Eiropā tiek ražots 12 līdz 15% siltumnīca efekta izraisošo gāzu. Uh, Un šeit nav svarīgākais parakstīt eh, deklarāciju, bet gan kaut kas cits polijas prezidentūras laikā. Gribētu jums atgādināt, mēs parakstījām saistošus noteikumus par samazināšanu. Mēs arī vienojamies par dokumentu, kur bija atsauc uz diviem grādiem Celsija. Bet 20% eh, samazinājums eh, tad par to runāja COP17. Tas bija veiksmīgi. Uh, Tātad te bija veiksmīgi elementi, tāpēc mēs nevaram apvainot, apsūdzēt polijas prezidentūru par kaut ko tādu, kur ir skaidri redzami e, panākumi. Mēs nevaram atbildēt par Indiju, Ķīnu un tā tālāk. Polija uzskata, ka mums vispirms e, vajadzētu parakstīt e, globālu vienošanos par 20% samazinājumu. Es uzskatu, ka tā ir ļoti realistiska pieeja. Uh, Un es un mani kolēģi zinām, ka mums ir bijuši panākumi, arī sarunās par 20, ka mēs nevaram gūt panākumus par 25, 30%, bet par 20 gan. Protams, mēs nevaram piespiest eh, citas valsts parakstīt mūsu priekšlikumu. Tas nav iespējams. Mums ir jāsaprot, eh, ka mēs ja nerīkosimies, tad mēs eksportēsim mūsu uzņēmumu darbību ārpus robeža, un tad eh, bezdarbs pieaugs Eiropā. Es gribētu atgādināt Dānijas kolēģiem, kas kritizēja Polijas prezidentu, un es gribētu jums teikt, ka, eh, ka Dānija arī īpaši labi mūs nepārstāvēja kā Schengens zonu. Par to runāja arī Šulca kungs, bet Dānijas prezidentūra ir jau beigusi savu darbību 10. jūnijā. Mums nevajadzētu tagad novērtēt padomus prezidējošo valstu darbu. Ir jau nāk 18. pušu konferences. Gribēju tikai to kolēģiem pateikt. Eh, Uzkīkungs uz divām minūtēm, lūdzu. Tak, herr ordförande. <clears throat> Eh, visst, visst är det så att... Eh, Paldies. Mums, mēs uzskatām, ka prezidentūrai ir loma. Un Eh, po, Polija arī spēlē savu lomu labāk vai sliktāk. Un rezultātā jāsaka, ka mums ir jāskubina prezidentūras, lai prezidentūras eh, dara kaut ko vairāk. To pašu arī varētu teikt par Dāni. Vēl par Dāniju. Arī Dānija situācija, Dānijas prezidentūras laikā situācija nebija ideāla. Un kāpēc? Tāpēc, ka Amerikas Savienotās valstis eh, nobloķēja situāciju un Obama nepilda, nepildīja savus solījumus. Un vēl ir problēma, tāpēc, ka uh, mums ir konflikti ar daudzām valstīm, kas nav ne Amerika, ne Eiropas Savienības valsts. Tad šeit bija daudz trūkumu. Ko mēs tagad varam darīt? Arī tiesvedības. Ziņa. Tātad kādi ir Durbans rezultāti? Lūk, tādi ir, un tas arī viss. Un mēs nedrīkstam mazināt savu ambīciju līmeni. Tieši otrādi mums ir uh, jāsaprot, jāpatur prātā Durbanā parakstītie mērķi, ko mēs esam uzņēmušies. Mums ir jau jāatcaucās uz um, Žola Lainēn teikto, kas um, arī par to runāja. Mums uh, ir jādomā par galvenajiem punktiem kurus mēs gribam izcelt nākamajās konferencēs. Un par uh, Kyoto nevajadzētu runāt par to, ko mēs gribētu teikt, bet par to, kas mums, darīt, bet par to, kas mums ir obligāti jādara. Un arī par finansējumu mums ir labi jāsagatavojas tevišķi mūsu divos um, svarīgajos punktos kopā ar komisiju pirms šīs sanāksmes. Mēs zinām, ka komisija ir arī citi partneri, ar kuriem jāstrādā, un tas ir jāņem vērā. Eh, ja mēs tā nedarbosimies, tas būs veltīgi. Lūdzu, eh, maksimāli divas minūtes. Eh, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi skutečně vrátit se. Paldies, priekšsēdētāji. A vzájemnému obvinování té, které země. Priekšsēdētāji. Es esmu viens no līdzautoriem bet gribu teikt, ka neesmu pārāk optimistiski noskaņots. Un man īsti paprātam nav tas, kādā veidā ir norisinājušās uh, klimata sarunas pēdējo gadu laikā. Tika minēta Balī ceļa karte, visi atgriezās no Balī ar uh, tādu domu, ka nu viss jau tagad būs kārtībā, vēl tikai kāda vienas, divas, viena vai divas konferences, un tad jau viss notiks pats no sevis. Bet, diemžēl, tā tas nenotika nākamās konferences eh, gandrīz beidzās ar fiasko. Un mums pat eh, radās jautājums, vai vispār sarunas būs iespējams turpināt. Un mēs eh, Eiropas Savienībā esam sasnieguši ļoti daudz. bija emisiju atļaujas, certifikāti, esam ļoti daudz darījuši, runājot arī par CO2 piesaisti un glabāšanu, esam paveikuši ļoti daudz, un ir citas valsts, kas parakstīja protokolu, piemēram, Ķīna, kas īstenībā nav darījusi pārāk daudz. Un, protams, līdz ar to viņu konkurētspēja pasaules tirgu ir tikai uh, paaugstinājusies. Gribēju teikt, ka Eiropas Savienībai ir jādara daudz vairāk šajā vīdes diplomātijā, bet mums nav pietiekami labu instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz citām valstīm un sasniegtu nospraustos mērķus. Paldies! Tagad vairs nav palikuši runātāji. Gribēju tikai dot vārdu klimata stratēģiju nodaļas eh, vadītājam no eh, klimata ģenerāla direkcijas. Eh, lūkšu jums atbildēt uz kolēģu jautājumiem, it sevišķi par īstenošanu Eiropas Savienībā Mēs bieži vien runājam par konferencēm, slavējam tās, un īstenībā eh, šeit ir tāds divas galējības, vai nu mēs slavējam konferences, no otras puses eh, citreiz tās kritizējam, neko labu nepasakot, bet varbūt eh, ir jāatrod kaut kāds vidusceļš. Mums ir arī jāpadomā par īstenošanu, par uh, to, kā padarīt šīs konferences veiksmīgākas, un, protams, ja tās ir cietuši neveiksmi, tad arī tas ir jāanalizē, jāanalizē eh, kļūdu eh, iemesli. Un man ir viens lūgums. Jums arī ir pilnībā jāiekļauj savā darbā Eiropas parlamenta delegācija. ja parlaments eh, pietiekami intensīvi strādā pie kāda temata. Es zinu, mums ir tikai novērotāja status, un daži kolēģi arī kaut ko sajauc, viņiem šķiet, ka viņi var piedalīties sarunās. Nē, bet tā nav, mēs esam tikai novērotāji. Bet tad, kad vēlāk notiks Eh, īstenošanas darbs jums būs nepieciešama šie 70 kolēģi no komitejas un pār par 700 no parlamenta, lai to visu varētu īstenot, lai būtu kāds, kas informē sabiedrību. Un tādēļ mēs gribam būt informēti par visām norisēm un piedalīties klimata konferencē. Tā tad ļoti sirsnīgi lūdzu, lai komisija to ņem vērā. Un tagad jums vārds. Well, thank you very much and thank you very much for. Paldies un paldies par iespēju izteikties šajā sanāksmē par gatavošanos Dohas konferencei. Visi piekritīsiet droši vien, ka Dohas konference nebūs milzīgs pavērsiens, bet tomēr ir vesela rinda lietu, kas mums būtu jāizdara, lai saprastu, ka sarunas par klimatu pavirzītos uz priekšu. Tad pieci uzdevumi mums ir Dohā vispirms Mums ir nepieciešams turpināt darbu ar Kyoto uh, protokolu, ar otro saistību periodu. Šis um, periods sāksies 1. janvārī 2013. gadā. Tad ir jāpabeidz darbs uh, ar Bali rīcības plānu, vēl ir noteikti darbi, kas nav pabeigti, kā piemēram jaunie tirgus mehānismi, un vēl ir arī ļoti svarīgs jautājums par īstenošanu. Nevis īstenošanu tādā ziņā, ko darīs Eiropas Savienība, bet eh, ko darīs citi partneri, piemēram, Ķīna, Indija, Krievijas federācija, ASV. Arī šīs valstis ir parakstījuši konvenciju, uzņēmušās saistības, un mums ir jāskatās, kā būs tālāks priekš, lai šīs valsts arī īsteno to, ko ir apņēmušās darīt. Trešā lieta ir Durbāns platforma. Šeit svarīgākais ir tas, ka mums ir jāsāk veidot izmantot um, diskusiju ietvaru nākamajiem trim gadiem. Tur ir jāpanāk konsens. Bonnā mēs daudz ko nepanācām, mēs ķīvējāmies par darba kārtību, tomēr diskusijas Bankokā jāatzīst, ka šai ziņā bija ļoti konstruktīvas, un mēs šeit jau varam redzēt, uh, darba plāna aprises, ir tīpaši nākamam gadam. Ceturtais jautājums ir ambīciju plaisa, par to runāja daudzi, kad mēs pabeidzām Durbāns procesu, mēs nepaspējām, neizdarījām mūsu plānu par divu grādu samazinājumu. Un šeit mums jāņem vērā ģeopolitiskās realitātes, kas būtu jādara, lai šo šķirni sektu, ir tīpaši uh, ņemot vērā ASV intereses, tātad mums nebūs tāda valdība no viņu puses, kas mainīs kaut ko doks sakara. Uh, Un mēs arī aicinām visas tās puses, kas nav izdarījušas nekādu apņemšanos. Ir apmēram simts valsts visā pasaulē, kas nav apsolījuši citi neko. Ne Kalkonā, ne Kankonā, ne uh, Kopenhāgenā nekas nav apsolīts un būtu kaut kas arī jādara šeit ziņās. Ar citu jau viens atzīmē, ka Katara, piemēram, nav uzņēmusies nekādas starptautiskās saistības, starptautiski. Uh, attiecībā uz klimatu pārmaiņu, bet Katara nav vienīga. Malaizija, Taizeme, Vietnama, jaunās ekonomikas, daudzas neko nav apsolījušās, grib kaut ko darīt, bet starptautiski nav uzņēmušās nekādas saistības. Tālāk otrais ceļš ir papildu pasākumi, un mēs šeit eh, domājam, kā eh, izbeigt subsīdijas fosilam kurināmajam. Nu, mums ir jau iestrādnes, vajadzētu iniciatīvā integrēt vairāk valstis, tad arī mēs varēsim strādāt ar šo iniciatīvu. Tālāk iniciatīva par melno ogli, par florinētajām gāzēm, arī pātrināt risinājumi deforestācijas jautājumā. Arī šis varētu palīdzēt samazināt šo ambīciju uh, šķirtni. Varbūt mēs nevarēsim visu šo izlīdzināt, bet vismaz šo plājus padarīt mazāku mēs varētu ar visiem šiem pasākumiem. Piektais ir klimata finansējums. Deputāti jau runāja, ka mums. Mums ir arī saistības, kur neesam izpildījuši finansējumu ziņā 2012. gada. Mums ir jāskatās, kā ir iztērēti mūsu līdzekļi, ko piešķiram šim gadam, kā tiek pildīt solījums, ko pieņēmām Kopenhāgenā. Un vēl ir jāpaturprātā, kas notiks nākamgad un aiznākamgad. Šeit eh, parlaments arī varētu mums palīdzēt, jo tieši jūs lemsiet par budžetu 2013. gadam. Tas notiks pēc dažām nedēļām. Un, ja būs tāds signāls par klimatfinansējumu apstiprināšanu, tas arī palīdzētu virzīt Dohas procesu. Tad vēl bija daži konkrēti jautājumi, un es arī gribēju rēģēt uz vienu. Vispirms tātad atlikušā, atlikušās piešķirtās vienības Kyoto protokola sakara. Tad tiešām šis jautājums ir ļoti diskutabls dažādās dalībvalstīs par šīm piešķirtajām vienībām. Un runājot par vides integritāti, tas ir tāds jautājums, kas ir jāizlem Doha. Un vēl gribētu jums atgādināt, ka Eiropas Savienības iekšienē mēs esam jau pieņēmuši lēmumu 2008. gadā, tad, kad mēs pieņēmām klimata enerģētisko paketi, mēs runājam par šiem liekajām eh, emisiju vienībām, ka šīs vienības eh, nedrīkst izmantot iekšē Eiropas Savienībā, pildot Eiropas Savienības saistības. Tad mēs, kā Eiropas Savienība, esam ņēmuši vērā šo jautājumu, esam uh, iestrādājuši to mūsu 20% pakete. Nākamais jautājums ir par tīrās attīstības mehānismu. Šeit ar šo tīrās attīstības mehānismu problēma ir šāda. Tas nav par um, to, vai šis mehānisms būs piemērams arī nākamajā periodā. Uh, Problēma ir tas, ka mums ir ļoti neveselīgs piedāvājuma pieprasījuma balans e, tieši CDR mehānismu ziņa. Tagad ir 2, miljonu, 2 eiro par tonu. E, Tātad oglekļa dioksīda ziņā tirgus ir papildināts ar emisiju kredītiem. Tas, tas nozīmē, ka vairs nav pieprasījums pēc e, šīm samazinājuma vienībām. Tātad mums nav līdzsvars ar piedāvājumu pieprasījumu, un tā ir problēma. Gribētu pasvītrot, ka no komisijas puses mēs analizējam šo piedāvājumu pieprasījumu problēma, it sevišķi kādas ietekmē Eiropas Savienību. Atkal tas ir tās lēmums, ko var pieņemt šeit parlamentā un arī padomē, tuvākajos mēnešos varētu varbūt kaut ko darīt, lai šo līdz ar situācijas ar piedāvājumu pieprasījumu sakārtot. Tālāk vēl viens jautājums, kas tika uzdots. Tas bija par klimata diplomātiju. Šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Un katru gadu uh, otrajā pusē šī informatīvā kampaņa ir ļoti svarīga. Ir tīpaši ņemot vērā lēno progresu, kas mums ir bijis šī gada laikā, gatavojoties DOCS konferencē. Un tāpēc nākamā nedēļā būs tikšanās Ņujorkā, kur tiksies lielās valstis, arī Eiropas Savienība tur būs. Mēs tiksimies ar mazāk attīstītu valstu un citu valstu grupu pārstāvjiem. Būs oktobrī arī sekdošana sanāksme Rio Un tad mēs skatīsimies. Varbūt katras prezidentūrai ir jābūt aktīvākai. Tas arī tāds punkts, ko mēs varētu pasvitrot. Vismaz mēs katrā ziņā vērsīsim um, šo jautājumu, tad, kad runāsim ar katras draugiem. Arī eh, vēl par klimatu diplomātiju. Ar AES strādājot, mēs strādājam ļoti cieši ar kolēģiem no AS, un mēs izmantosim mūsu delegāciju spēku, it īpaši pēc padomes, padome, kad lems par sarunu mandātu. Mēs ļoti skaidri gribam pateikt mūsu partneriem, ko mēs gribam panākt Dohā, kādu virzienā mēs gribam iet. Un visbeidzot, vēl viens jautājums. Et ko mēs vienmēr paceļam, ka gatavojamies konferencēm. Tātad Eiropas parlamenta iesaiste. Es gribu teikt no savas puses, no komisijas puses, tātad es gribu pateikt, ka mēs turpināsim iesaistīt Eiropas parlamentu, protams, es delegāciju jums būs iespēja piedalīties ikdienas informatīvās brīfingsanāksmēs, tad, tad komisija, komisāri e, turpinās to darīt, to mēs esam apņemšies darīt augsta līmeņa segmentā, mēs arī saprotam, ka kāds ir institucionāls attiecības, ir īpaši pret padomi, bet no komisijas puses es liecinu, ka mēs darīsim visu, ka mēs informēsim lai informētu jūs par to, kā iet saruna gaita. Eh, kā jūs teicāt, īstenošana tā ir cita lieta, tas ir sarežģīti, otrais saistība periods eh, drīz sāksies, eh, tas arī ir saistīts ar Kyoto protokola ratifikācijas gaitu, un vēl ir priekšlikums, kas ir jāizstrādā, jāiesniedz parlamentam un padomē par šo te gaitu procesu. Tātad jums būs ļoti svarīga loma vēl. Liels paldies! Für die Antwort. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Es ceru, ka mēs drīkstēsim spēlēt uh, svarīgu lomu konferencē. 26. septembrī līdz 12. ir jāizsniedz visi grozījumi. Un mēs paši balsosim 6. novembrē, balsojums plenārsēdē ir paredzēts novembrī. Tagad mums arī ir jābalso par mutisko jautājumu komisijai un padomēji. Tātad, kurš ir par? Lūdzu, paceliet roku. Lūdzu, paceliet roku. Vienbalsīgi. Varam turpināt darbu. Man vaicāja, kādas no kādiem TV programmām pie mums ir ieradušies cilvēki Polsa, Europe by Satellite, Arte un Polish TV 24. Tātad eh, eh, jūs varat arī klausīties eh, pasākumu web straumēšanā internetā, bet šeit tātad ir pārstāvētas vairākas televīzijas programmas. Un Vitorio Prodi 3. oktobrī organizē uzklausīšanu semināru par uh, subsīdijām. Tagad būsim noslēguši 4. darba kārtības punktu un varam ķerties pie 5. Gardīnī kundzes ziņojums Savienības civilās aizsardzības mehānismus lūdzu. Eh, grazie, signor Presidente. Io sarò davvero breve. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi. Tiešām es esmu spiest izteikties īsti, jo mums nav īpaši daudz laika, kaut kad jautājums ir ļoti svarīgs. Tāpēc es detalizēti neko neklāstīšu. Gribēju jums tikai, kolēģi, atgādināt, ka mums ir ziņojumu projekts un šajā dokumentā ir kaut kas tāds, kas ļoti interesē mūsu iedzīvotājs komisijas dokuments, manuprāt, ir brīnišķīgs sākuma punkts. Komisija paturēs, prātā ņēmas vērā dalībvalstu bažas. šīs bāžas problēmas nav atrisinātas pilnībā padomē, cik zinu. Es cieši sadarbojos ar Dānijas un tagad ar Kipras prezidentūru un arī ar komisiju. Es domāju, ka mums ir labs progress un kas ir tagad jādara ir nepieciešams tagad, eh, lai Eiropas parlaments iesaistās šajā darbā. Eiropas parlamentam ir jārīkos izlēmīgi, lai būtu vēl lielāks progress, lielāka virzība uz priekšu. Mums vajadzētu izvērst tādu padziļinātu diskusiju, kur mēs varētu precizēt lietas, kas eh, joprojām dalībvalsts atsevišķas varētu uztraukt, īpaši uztraukt. Es eh, nes, izklāstīšu par savu darbu, jo šeit jūs priekšā ir rezolūcijas priekšlikums, jūs jau paši redzat mana darba rezultātu. Mana pozīcija tur ir uzrakstīta skaidri un gaiši. Kas mums ir nepieciešams? Nepieciešams elastīgs, efektīvs instruments, uh, kas palīdzētu valstīm reaģēt uz dažādām katastrofām, gan dabas izraisītām, gan arī cilvēku izraisītām. Mēs jau iepriekšējā diskusijā dzirdējām, ka mm, pateicoties klimata pārmaiņām šādas katastrofas turpina notikt un pat biežāk kā parasti statistika liecina ka šeit, šajā jomā, reakcijā pret katastrofām, cilvēki vaicā pēc Eiropas, lielākas Eiropas saliedētības, eh, solidaritātes debatei ir jābūt, bet to jāsaista ar subsidiaritāti. Civilā aizsardzība ir simtprocentīgi jautājums, ko kārto nacionālā vai pat re, reģionālā līmenī, ja katastrofa izskārusi kaut kādu noteiktu valsti. Bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu mazināt koordinācijas līmeni, un tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu izmantot efektīvāk resursus, ja, ja šajā gadījumā izmantot kopīgi resursus būtu labāk un liederīgāk. Mums ir jāuzlabo šis sadarbības mehānisms. Mēs esam jau strādājuši pie šī jautājuma komisijā, dalībvalstīs, civila aizsardzība, koordinācija, starp valstu sadarbība ir uzlabojusies, palielinājusies pēdējo gadu laikā. Mums ir izvesti vairāki pilotprojekti, kas tika realizēti šovasar. Un šie pilota projekti projekti tika īstenoti saskaņā ar cilvēks aizsardzības mehānismu piedāvātajiem noteikumiem, un šie eksperimenti noritēja ļoti labi. Tāpēc tagad mums parlamentā ir jāspēlē izšķirīga loma, mums darboties kopā ir jācenšas dot pilsoņiem to, ko viņi grib no mums. Uh, Tas arī viss, ko gribēju teikt priekšsēdētāji. Esmu gatava, protams, atbildēt uz visiem jautājumiem, tālāk diskutēt divpusēji, ja kādi jautājumi ir lūdzu. Pünktlich um 10.30 äh, um um Uhr. Kolēģi, 10.30 äh, mums ir jāsāk balsot, mums vienkārši ir paredzēts balsošanas maratons. Lūkšu kolēģus būt disciplinētiem. Pirmā izteiksies Zomers kundze. Edita Strēlē, Rebeka Teilore. Zatu Hasī, Matijas kundze, Anna Rosbaha, Oreste de Rosī, Zomers kundze. Jūs neesat ēnu referenti, tādēļ jūs nevarat runāt pirmā. Sākumā izteiksies ēnu referenti, un tad pēc tam pārējie kolēģi. Ļuvins un Zēbērs, vai esmu kādu piemirsis? Šnelhards? Visi pārējie jau ir iekļauti runātāju sarakstā. Katram būs puso, eh, pusotra minūte. Un ja referenti ir ar mieru uh, iesaistīties vēl atkārtotās debatēs, tad mēs varēsim runāt par to vēl kādreiz, nu citreiz, bet uh, pirmā Estrēlas kundze. Obrigada, Sr. Presidente, também tentarei ser breve. Já o dissemos e repito. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Mana grupa atbalsta komisijas priekšlikumu. Atsauksim atmiņā to e, katastrofu sēriju visā pasaulē. Katastrofu skaits pieauga arī e, izraisītie bojājumi, gan materiāli, gan arī cilvēku dzīvības palielinās katastrofālā progresijā. Un tāpēc e, noteikti ir jāizstrādā prevencijas politikas kā arī jāuzlabo ārkārtas situācija reaģēšanas mehānisms, eh, kas palīdzētu dalībvalstu reakciju integrēt, eh, pastiprināt eh, ar citu valstu atbalstu, tad, lai būtu elastīgāk, efektīvāk. Un visi šie jautājumi manai grupai ir ļoti svarīgi. Es gribēju kaut ko teikt par pilotu projektiem tur tika izveidota lidmašīnu eskadra, kur mērķis bija cīnīties pret meža ugunsgrākiem. Tas ir ļoti svarīgs fenomens. Meža ugunsgrāki tagad īpaši aktuāli ir Dienvid Eiropas valstīs. Tas pasliktina klimata situāciju un ne tikai. Dažkārt dalībvalstīm, atsevišķam dalībvalstīm ir grūti savākt vajadzīgos resursus, lai cīnītos pret ugunsgrēkiem, tāpēc ļoti pamatota ir šī ideja veidot tādu uh, eh, līdmašīnu eskadru kopā, uh, lai dažādām valstīm, vairākam valstīm, lai cīnītos pret šo nelaimi jo, ja ir liela katastrofa, tad ļoti bieži šīs katastrofas apjoms varētu pārsniegt kāds atsevišķi dalībvalsts rēģēšanas potenciālu. Tāpēc e, nevajadzētu atstāt šo cīņu vienas valsts rokā. Jāsaka, ka ļoti žēl, ka padomē ir bloķējošais mazākums šajā jautājumā, jo mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums tomēr respektē subsidiaritātes principu. Uh, Ir atsevišķi dalība valsts, kas bloķē un uzskata, šeit nav, ka šeit nav subsidiaritāte, bet eh, te ir runa par civilo aizsardzību, un te noteikti ir nepieciešama sadarbība rēģēt uz katastrofām. Tas ir svarīgi. Thank you, Chair. Um, first of all, I'd like to thank the... Paldies. Vispirms es gribētu pateikties referentam referentei. Es, saka Tēlērs kundze, eh, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs arī maniem vēlētājiem. Ir tiesa, ka šis jautājums ir iestīts padome, bet šeit ir arī atsevišķi problemātiski jautājumi. Pirmajā punktā arī brīvprātīgais sadarbības mehānisms. Bet vēl ir kaut kas, ko es gribētu atbalstīt. Piektajā pantā ir atsauce uz salīdzināmību, sastatāmību, riska plānošana. Šeit varētu būt kaut kāds problēmas no likumdošanas aspekta. Es atbalstu minimālo standartu. Vēl ir vesela rinda joma, ko varētu uzlabot. Tātad uh, mēs gribam izcelt brīvprātīgumu principu un elastīgumu, bet no otras puses mēs gribētu dalību valsts sniedz eh, kaut kādus pamatojumus, varbūt kaut kādu iemeslu, pārliecinošu iemeslu, kāpēc ir nepieciešama mm, šāda atbalsta lūkšana. Es domāju, ka dalību valsts to var darīt, tad tikai rēģēšanas kapacitāte būtu stiprāk. Un vēl pie finanšu nosacījumiem es gribētu arī konkrētus procentus finansiālā ziņā redzēt. Sadu Hasikungs? Nē, viņš nav. Rasbach kundze. Tak, formand. Øh, SR-gruppen støtter forslaget over den overordnede idé om en integreret riskmanagement. Paldies. Es um, augstu vērtēju šo te koncepciju, um, pamatojoties uz kopīgiem riskiem. Un te ir arī svarīgs šis te subsidiaritātes princips, kas atainojas priekšlikumā, tomēr pieņemam eh, referenta grozījums, kas uh, paredz, ka galvenais uh, eh, civilaizsardzības jomā ir darāms tieši dalību valstī. Uh, tiek izmantot 196. līguma par Eiropas Savienības darbību pāns, bet mums ir bāžas par to, ka šajā priekšlikumā daļa no prasībām ir obligātas dalību valstīm. Līdz ar to tas uh, skatāms 198. panta gaismā. Tātad dalību valstīm savu plānošanu ir jāveic uh, sas, kopā ar komisiju saskaņā ar 6. pantu. Un tātad 9. pants parāds, ka Ekspertiem ir ļoti ātrā, ātrā laikā ir jābūt gataviem reaģēt. Jā, es, protams, piekrītu tam, ka jāsniedz atbalsts no Eiropas Savienības, taču šeit jābūt visam skaidriem noteikumiem un katrā ziņā mm, tomēr nedrīkst pieļaut, ka ka šim personālam ir kaut kādas izmaksas sanāk, tāpēc, ka viņš tiek izmantot. Un tad arī pilnvars, kas tiek piešķirtas Eiropas Savienī, Eiropas komisijai izskatās pēc uh, dalībās un reģionālo valstu organizāciju pilnvaru pārkāpšanas. Un tas, tas mums nodarbina. Paldies. Kolēģi, gribēju atgādināt, ka 10.30 mums ir balsošana. Kas nepieciešams, lai balsotu? Uh, mums ir nepieciešams balsošanas kartītes. Ja kāds varbūt to ir piemirsis, jums vēl ir desmit minūtes laika, lai aizskrietu tai pakaļ. Tagad Zomers kundze pusotra minūte un pēc tam Juvina kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentei. Man uh, uh, gribas atzīmēt ka dalība valstis pašas ir atbildīgas par uh, katastrofu sēku novēršanu. Eiropas Savienībai vajadzētu tikai uzlabot koordināciju un sadarbību un uh, palīdzēt dalību valstīm, ja tas ir nepieciešams. Es atceros uh, komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka to vajadzēja skaidrāk uzsvērt, un dalību valstīm, protams, ir jāparūpējas par nepieciešamajām kapacitātēm. Uh, Dalībvalstīm pašām ir jāizskauž eh, pastāvošie trūkumi. Tas nav jādara Eiropas Savienībai. Vēl divas lietas, ko nav pieminējusi Gardīnī kundze par sesto pantu eh, riska pārvaldības plāni. Uh, Eh, tas ir nepieciešams un ir jāparūpējas par to, lai plānus būtu iespējams salīdzināt vairākās dalībvalstīs, bet harmonizāciju šeit nevajadzētu ieviest un plāniem nevajadzētu kalpot eh, kā galvenajiem indikatoriem kapacitāšu noteikšanai, lai varētu aizpildīt eh, baltos plankums visā Eiropā. 11. pāns šeit runāts par brīvprātīgu kapacitāšu apkopošanu šķiet, ka dalību valstis vairs šeit nevar darboties brīvprātīgi, bet eh, tām ir jābūt eh, tām ir jāuzņemas saistības piedāvāt šādas kapacitātes, bet eh, tās būs dalību valstis, kas pašas lēms, vai tās piedāvās citai valstī katastrofas gadījumā savus resursus vai nē. Un nevajadzētu būt tātad šeit nekādām saistībām un nevajadzētu neko uzspiest. Un dalību valstis pašas var lēmt, kam un kurā brīdī palīdzēt un kādā veidā to darīt. Tātad nevajadzētu šeit būt kaut kādam spiedienam no augšas un nevajadzētu veikt Eiropas harmonizāciju. Paldies, Juvins, Zēbers un Šnelhārds. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Apsveicu referentu ar viņu lielisko darbu. Es domāju, tas ir lielisks darbs un Un mums te nebūtu te jābalstās uz nacionāliem refleksiem. Šis ziņojums paredz tieši veidot Eiropas Savienības nāciju šai ziņā. Bija pieminējuši tās tehniskas punktus. No šī viedokļa priekšsēdētājs kundze, uh, referents kundze, mēs varētu šajā ziņojumā uzsvērt uh, Eiropas Savienības kapacitāti, kas arī varētu balstīties uz reģionālajiem un pārreģionālajām organizācijām. Taču galvenais šeit ir ne tik daudz tehnisku lietu, cik politisku lieta. Eiropas Savienības iedzīvotājiem jāapzinās, ka viņi iesaistās kopīga spēka veidošanā. Jāaicina cilvēki kaut ko lielu darīt kopīgiem spēkiem. Cilvēkiem jāapzinās, ka viņi piedara, piedara vienai grupai Eiropas Savienības iedzīvotājiem Civilā aizsardzība ir ļoti svarīga un to nevajag minimizēt, tāpēc vien, ka tā ir Eiropas Savienības lieta. Paldies, Zaiberkungs! Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju arī pateikties referentei. Viņa ir uh, e, sagatavojusi labi pārdomāt ziņojumu. Gribēju tikai pateikt, ka, protams, kompetencei ir jāpaliek dalību valstu um, pusē, bet, protams, mums ir arī uh, jāuzņemas atbildība Eiropas Savienības līmenī, jāparūpējas, lai drošības sistēmas un aizsardzības sistēmas būtu savietojams. Eiropas pilsīņi no mums to sagaida. Kas tad tā būtu par Eiropas Savienību, kas nevarētu palīdzēt? bet uh, uh, valstī, kas ir nonākusi smagas krīzes apstākļos, un, protams, valstīm arī ir jābūt solidārām vienai pret otru. Un pat tiešām būtu ļoti jauki, ja Eiropas Savienība uzņemtos koordinācijas darbu un uh, varētu izplatīt arī paraugu praksi. Es gribēju pateikt, ka Eh, ir veiktas arī aptaujas un aizsardzība katastrofu gadījumā civilā aizsardzība pilsoņiem eh, ir viena no prioritātēm līdztekus eiro stabilitātei. Tādēļ eh, vajadzētu padomāt par labāku sadarbību un es domāju, ka Elizabete Gardīni atrodas uz pareizā ceļa. Paldies! Un noslēgumā uzstāsies Horsts Šnelhārds. Pusotra minūte. Paldies! Priekšsēdētāji kungs! Gribēju, protams, arī uzteikt referentes darbu, ir sagatavots labs ziņojums un jāsaka, ka mēs jau kādus 10-15 gadus runājam par civilās aizsardzības mehānismiem Eiropā. Īstenībā ļoti daudz nav panākts. Jā, mēs esam sagatavojuši ziņojumus, dokumentus, formulējuši dažādus mērķus, uh, bet īstenībā tādas kopīgas uh, darbības nav bijušas. Protams, ir valstis, kas vienojas divpusējā kārtībā, tas ir noticis, tas nav nekas jauns, un komisija mēģina šeit atkal sagatavot kaut kādu ietvaru. Jā, tas nav nekas aplams, un neviens arī neapstrīd to, ka katastrofa, aiz, aizsardzība katastrofa gadījumos ir dalība valstu pārziņā, bet šeit varbūt ir pārāk daudz izmantots brīvprātības princips. Ja mēs parūpēsimies par koordināciju katastrofu gadījumos, tad, protams, ir jāparedz arī iespējas veicināt dalībvalsts, lai tās varētu labāk izmantot savus resursus šajos gadījumos. Tālāk, finansējums. Šeit tas ir formulēts pārāk maigi, proti, ka līdzfinansējums varētu būt 70 līdz 100 procentiem. Ja vairākas valstis darbojas katastrofas gadījumā, tad vienai valstī ir uh, jāuzstāda noteikumi. Man tas šķiet pārāk eh, vāji formulēts. Ir skaidri un gaiši jāpasaka, kad ir tiek finansēts 100 procenti, un tad tas arī ir jāmaksā jāmaksā. Tā tas vienkārši ir, un mēs nevaram pieļaut, ka nu, kaut kādā brīdī viena valsts samaksās vairāk naudas un cita mazāk, bet eh, tas radīs papildus birokrātiju. Paldies, un tagad noslēgumā referentu, un pēc tam uzreiz ķersimies pie balsošanas. Kolēģi, lūdzu pārbaudiet, vai jums patiešām eh, ir paņemta līdzi balsošanas kartiņa. Gardīnī, kundze, ļoti īsi. Vēlreiz paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl mums nebija iespējas uh, plašāk spriest par šo tematu um, mūsu komitejā. Nu, katrā ziņā mēs esam iztenojuši mūsu oficiālo darba daļu, kā bija arī paredzams. Tātad mums ir jāievēro arī laika grafiks. Mums būtu vajadzējis atlikt uh, šo ziņojumu, tad jau mēs uh, oficiāli gribētu noturēt visas debates uzklausīja kolēģu ierosinājums. Un tad tas viss ir tā kā vērs uz uh, Eiropas komisijas priekšlikumu precizēšanu. Varbūt ir kaut kādas negatīvas iezīmes vai kaut kas, kas mūs varētu uztraukt status quo, piemēram. Tas mums ir izaicinājums, nu tā, mums tas jāsaprot. Katrā ziņā paldies par visiem, visiem, kas līdzdarbojās un ceru, ka turpināsim darbu. Paldies, referentēji. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 2. oktobrim, pulkstens 12. Par grozījumiem apspriedīsimies 5. 6. novembrī un komitejā balsosim 28. 29. novembrī. Plenārsēdē ziņojums tiks izskatīts janvārī, nākamā gada janvārī. Šo darba kārtības punktu arī būsim izsmēluši, un tagad nekavējoties ķersimies pie balsošanas. Kolēģi, nedaudz pastāstīšu, kāda būs secība Sastais darba kārtības punkts. Balsosim par Palecka ziņojumu, tad Sonika ziņojums, tālāk Kādenbacha, Jorgensens, Matiasa un Hauga par budžeta izpildes apstiprināšanu. Balsosim tādā secībā. Sākam balsot par Palecka ziņojumu. Pats kolēģis arī ir ieradies. Ķeramies pie darba. 64. grozījums par. Pret. Atturas. Labāk pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 64. grozījumu. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 24 par 23 pret. Grozījums ir pieņemts. 14. grozījums. Kurš par? Pret. Nu, mēs taču nobalsojam nu pat par 84. 24 bija par 23 pret. 14. grozījums. Kas par? Pret pret, atturas pieņemts. 84. kas par? Pret, atturas pieņemts. Konsolidētais pirmais grozījums, kas par? Pret, atturas pieņemts. Līdz ar to daži citi grozījumi atkrīt un balsojam par 16. tagad. Kas par? Pret, Lūdzu atkārtojam, kas ir par 16. Pret. Atturas pieņemts. 17. par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad divi identiski grozījumi, 89. un 96. kas par. Pret pret, atturas pieņemti. 19 par, pret, atturas pieņemts. 20 par, pret, atturas pieņemts. 21 par, pret, atturas pieņemts. Jūs vēlaties nobalsot tomēr elektroniski, labi, balsojam elektroniski par 21. Haben alle abgestimmt? Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 32 pret 25. Grozījums pieņemts. Par 90. līdz ar to nav jābalso. 91. kas par? Pret? Atturas? Nav skaidrs, kāds ir iznākums. Nobalsojam elektroniski par 91. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt. Abstimmung. Beidzam balsot. 30 kolēģi bija par, 25 pret pieņemts. 22 par. Pret. Atturas pieņemts. 23 par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 23. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 kolēģis par. Šķiet, ir divas liekas balsis no sociālas grupas, nu tas jau nav iespējams, bet lūdzu izņemiet kartiņas no aparāta, ja kāds balso lieki. Kādas šeit ir pa daudz? Nobalsojam vēlreiz elektroniski par 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 kolēģi par, 25 pret, viens atturējās pieņemts. 24. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts Nobalsojam nu, elektroniski par 26. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 31 kolēģis par, 27 pret. Pieņemts. 94. par. Pret. Atturas. Pieņemts ar tādu pašu balsu pārsvaru. 95. par pret atturas pieņemts. 97. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret pret atturas pieņemts. 99. divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīta, otrā daļa par, pret, atturas, arī noraidīta. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, pret atturas pieņemts. Simtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Simtu pirmais, kas par pret atturas pieņemts. Ai, dafür. Trešais kompromis grozi, konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Konsolidētais cetur, ceturtais, kas par pret apturas pieņemts. 30. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. Konsolidētais piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 108. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Līdz ar to 31. atkrīt. 110. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 32. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. mutisks grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 116. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit ceturtais, simt divdesmitais. Par to jau nobalsojām. 34. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 121. par. Pret. Atturas noraidīts. 122. par. Pret. Atturas pie... noraidīts. 35. par. Pret. Atturas pieņemts. Sestais konsolidētais, kas par? Pret atturas pieņemts. 124. Kā papildinājums, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 124. Abstimmung ir. Beidzam balsot. 36 kolēģi balsoja par, 21 pret, grozījums pieņemts. Trīsdesmit sestais, kas par? Pret. Kolēģi, atkārtojam. Kas ir par 36? Par. Pret. Atturas pieņemts ar mazu balsu pārsvaru. 126. par. Pret. Atturas pieņemts. 127. par. Pret. Atturas pieņemts. 37. par. Pret. Atturas pieņemts. 38. par. Dagīgi. Pret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 pret atturas. Nu, ļoti interesanti. Mums vajadzētu nobalsot elektroniski, lai saprastu, kāds vai grozījums pieņemts vai noraidīts. Sākam balsot par 130. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Viens par daudz no ETP grupas. Lūdzu, izņemiet kartīti. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 29 par, 33 pret, noraidīts. Septītais konsolidētais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Vajag pārbaudīt. Labi. Nobalsojam elektroniski par septīto konsolidēto grozījumu. Haben alle abgestimmt? Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. 33 par, 28 pret, grozījums ir pieņemts. 137. Kas par? Pret. Es nevaru saprast, kā ir, kāds ir iznākums. Mums jāpār, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Stimt. Beidzam balsot. 27 par 34 pret. Grozījums noraidīts. 138. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 139. par? Pret. Atturas pieņemts. 140. par? Pret atturas pieņemts. 141. par pret atturas noraidīts. 8. konsolidētais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 146. un 147. Ir balsojumi par abiem kopā, kas par pret atturas pieņemti. 148. kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 9. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 44. kas par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 151. kurš par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts. 153. par pret atturas noraidīts. Konsolidētais desmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 157. kurš par pret atturas pieņemts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 noraidīti. 165. par pret atturas noraidīts. 166. kurš par pret atturas noraidīts. 167. kurš par pret atturas noraidīts. 168. par pret atturas noraidīts. Konsolidētais 11. kurš par pret atturas pieņemts. 48. kurš par? Pret. Nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski par 48. Sākam balsot. Mal abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 59 par. Neviens nebija pret. Neviens arī neaturējās. Nu, varbūt nākamreiz dušīgāk celēt roku, lai mēs varam saprast, kā tad ir nobalsots. 174. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 173. par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 12. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts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 atturas pieņemts. 188. par. Pret. Es nesaprotu šeit no augšas raugoties, kāds ir iznākums. Nobalsojam elektroniski par 188. sākam balsot. Stimt. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Atkal viens liekas no ETP grupas. Beidzam balsot. 38 par, 24 pret pieņemts. 190. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 191. par. Pret. Atturas Noraidīts 192. par pret atturas noraidīts 193. Kolēģi vēlas nobalsot elektroniski drošības labad par 192. sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ja viss paspējuši nobalsot, beidzam balsot. 32 dafür. 32 par, 33 pret, grozījums noraidīts. 193 par, pret, atturas, noraidīts. 194 par, pret, atturas, noraidīts. 195 par, pret, atturas, pieņemts. 197. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 198. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 202. Jo pārējie atkrīt. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 204. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 205. par. Pret. Atturas pieņemts. 50. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 206. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 207. par. pret. Nobalsosim elektroniski par 207. sākam balsot. Haben alle abgestimmt PPE? Atkal ir uh, viens kolēģis par daudz no ETP grupas. Beidzam balsot. 36 pār 29 pret. Grozījums ir pieņemts. Šlīterkungam taisnība, jā. 211. grozījums, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 210. kurš par? Pret?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 atturas, noraidīts. Vajag pārbaudīt, labi, balsojam elektroniski par 216. sākam balsot. Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Atkal ir uh, viens liekas balsotājs no ETP grupas. Varbūt uh, organizējiet labāk darbu. Mums atkal ir jāsāk balsot. Sākam balsot. Die Abstimmung ist nochmal eröffnet. Sākam balsot par 216. Balsojam elektroniski, jo bija viens liekas balsotājs no ETP grupas. Man šķiet, visi vēl nav paspējuši nobalsot. Pieci vēl nav nobalsojuši. Viņi nevēlas balsot? Labi. 31 balss par, 32 pret. Noraidīts. 217. Kurš par? Pret. Atturas.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 pieņemti. 221. kas par pret atturas pieņemts. Tagad pielikumi. 223. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. 224. par pret pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas pieņemts. 54. par, pret, atturas pieņemts. 55. par, pret, atturas pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts. 227. par, pret, pret, atturas pieņemts, 228. par, pret, atturas pieņemts, 229. par, pret, atturas pieņemts, 230. par, pret, atturas pieņemts, 58. par, pret, atturas pieņemts, 59. par, pret, atturas pieņemts, 231. par, pret,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 atturas pieņemts. 237. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. 238. par Mums vajadzēja par abiem balsot kopā par 62. un 238. Tātad kurš par? Pret. Atturas pieņemti. 239. par. Pret. Atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 240. par pret atturas pieņemts. Tagad sako apsvērumu pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 68. līdz ar to atkrīt. 69. par pret atturas pieņemts. 4. par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts atturas Pieņemts. 71. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 72. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 5. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 7. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 8. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9. par. Pret, pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss grozījums. Protams. Kas par? Pret atturas pieņemts. 73. par pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. Nobalsojam vēlreiz par 78. lai nebūtu nekādu pārpratumu. 78. kurš par? Pret, atturas, noraidīts konsolidētais 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad varam balsot par visu grozīto atzinumu kopumā. To vienmēr daram elektroniskā kārtībā. Sākam balsot. Haben alle Kollegen abgestimmt? Vai vispār spēj nobalsot? Atkal viens par daudz no ETP grupas. No tautas partijas grupas vienam ir jāizņem kartīt no aparāta. So, jetzt ist die Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. 55 par, 10 pret. Neviens neaturējās. Atzinums ir pieņemts. Paleckis kungs, es jūs sirsnīgs veids ar panākumiem. Thank you. Wir kommen jetzt zum Punkt. Tagad sākos astotais darba kārtības punkts. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Tagad balsosim par Boguslava Sonika ziņojumu. Sālnekļa gāzes un slānekļa eļas iegūs radītā ietekmu uz vidi. Pēdējā brīdī mainījās balsošanas saraksts, tādēļ uz pusminūtošu vārdu Sonikungam. Chciałem tylko prosić moich kolegów z IPP, ponieważ będzie kilka zmian w liście do głosowania, aby głosować. Gribēju Es gribēju uzdot jautājumu saviem kolēģiem no IPP, e te ir um, nelielas izmaiņas. Lūdzu, balsojiet pēc manām instrukcijām saskaņā ar to, ko es teicu jums. Paldies! Tagad balsojam. 46. grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. Konsultētais 4. grozījums. Kurš par? Pret? pret, atturas, pieņemts. 54. kurš par? Pret. Atturas. Īsti nav skaidrs, kāds ir rezultāts. Nobalsojam elektroniski par 54. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 30 par, 36 pret, grozījums noraidīts. Kompromiss grozījums numur 5. Kurš ir par? Pret? Pieņemts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 65. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 65. Jā, jā, mēs pārbaudīsim. 65. Jā. Priekšsēdētais atbild kādam no zāles. Beidzam balsot. Tautas partijas grupa. Atkal viens kolēģis balso lieki. Un no e SD grupas arī viens liekas ir parādījies. Vēl viena balss par daudz. Nu, varbūt viņiem tulkojums tik lēni nonāk. Beidzam balsot. 40 par 25 pret. Pieņemts. 66. Kurš par? Pret. Nobalsojam elektroniski par 68. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 par, 27 pret. Grozījums pieņemts. 67. par. Pret. Atturas pieņemts. 68. par. Pret. Atturas pieņemts. 69. par. Pret. Atturas pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts. 75. kurš par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, kolēģi vēlas pārbaudīt 80. Eh, sākam balsot elektroniski. Vai viss paspēja nobalsot? Labi, beidzam balsot. 39 par, 27 pret. 9 kolēģi atturējās, grozījums pieņemts. 8. kompromis, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 84. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 86. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Atkal nav skaidrs iznākums. Vai visi ir nobalsoši? 90. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 33 par, 31 pret, grozījums ir pieņemts. 91. Kurš par? 91. Karl Hainz, par to mēs balsojam. Pret, atturas pieņemts. 92. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. 60. Kurš par? pret, atturas pieņemts. 193. kurš par? Pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts ar nelielu balsu pārsvaru. 94. kurš ir par? Pret, atturas pieņemts. 96. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 105. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 106. par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 107. par, pret, atturas noraidīts. 115. par, pret, atturas pieņemts. 116. par, pret, atturas pieņemts Noraidīts. Labi, varam pārbaudīt, lai būtu pavisam droši. Nobalsojam elektroniski par 116. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 35 pret, grozījums noraidīts. 11. kompromiss. Schirm funktioniert nicht. Der Schirm ist äh, defekt, wie mir das Sekretariat sagt. Kaut kas ir noticis ar mūsu ekrāniem. 31 zu 35. 32 bija par 35 pret, līdz ar to grozījums bija noraidīts. Ja, 116, ap... 116 noraidīts. 11. kompromiss. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 12. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 127. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts ar nelielu balstu pārsvaru. 128. par, pret, atturas pieņemts. 129. kurš par, pret, pret atturas pieņemts. 130. par pret atturas pieņemts. 13. par kompromis, kompromis, jā, kurš par pret atturas pieņemts. 136. kurš par pret atturas pieņemts nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski par 136. Sākam balsot. Ham alle. Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 17 bija par, 49 pret grozījums noraidīts. 137. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 138. par pret, atturas, noraidīts. 139. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 140. Labi, varam nobalsot elektroniski. 139. sākam balsot. Kolēģi, apgestimt. Vai visi ir nobalsoši? Beidzam balsot. 34 balsoja par, 32 pret, 1 atturējās. Grozījums ir pieņemts. 139. ir pieņemts. 140. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pēc drošības labāk varam nobalsot elektroniski. Sākam balsot par 140. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs par, trīsdesmit trīs pret. Viens kolēģis atturējās. Grozījums noraidīts. 141. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 153. Kurš ir par? Pret atturas noraidīts. 142. par 142. kurš par pret atturas noraidīts. 143. par pret atturas nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Abgestimmt. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 34 balsis par, 32 pret, 1 atturējās, grozījums pieņemts. 144 par, pret, atturas, pieņemts. 145. ar mutisku grozījumu, ko iesniegusi sociālistu grupa. Kurš ir par? Pret, atturas, pieņemts. 146. kas par? 146. par, pret, atturas pieņemts. 148. kurš par, pret, atturas pieņemts. 152. par, pret, atturas pieņemts. 154. par, pret, atturas pieņemts. Noraidīts. 155. Labi, nobalsojam elektroniski par 154. Sākam balsot. Vai vispār spēj nobalsot? Beidzam balsot. 29 balsis par 34 pret, grozījums ir noraidīts. 155 par, pret, atturas, noraidīts. 156 par, pret, atturas, pieņemts. 154. par. 157. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 159. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 160. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 162. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 161. Atkrīt. 163. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 164. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 165. Kurš par? pret atturas noraidīts. 166. Labi, nobalsojam elektroniski par 165. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 41 par, 26 pret, Jā, nu, no augšas tik labi neredzēju, cik rokas bija paceltas. Grozījums ir pieņemts. 166. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad sekos pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par pirmo grozījumu. Lai viss paspēja nobalsot, beidzot balsot. 32 par, 33 pret, grozījums ir noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Labāk pārbaudīsim. Otrais grozījums sākam balsot elektroniski. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 par, 31 pret. Viens atturējās, grozījums pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 35 par, 31 pret, viens kolēģis atturējās, pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad sekos apsvērumi. Pirmais kompromis grozījums, kurš par to, kurš pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 13. Was not clear for me. Very clear. 49. So, Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. 16 balsis par, 49 pret. Jā, Kārlam Šrīteram ir gaišreģis spējas, viņš jau paredzēja balsojumu iznākumu. Lūdzu, kolēģi, bal, balsojot celiet roku augstāk. Zu, grozījums ir noraidīts. 14. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. 15. par. Labi, nobalsojam elektroniski par 14. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Dafür. 31, par, 31 balss par, 33 pret, 2 eh, atturējās, grozījums noraidīts. 15. Kas par? Pret. Atturas. Labi, pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 33 par 32 pret. Grozījums pieņemts. 16. par. Pret. Atturas noraidīts. 17. kurš par? pret atturas nobalsojam elektroniski par 17. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 33 par, 33 pret, grozījums ir noraidīts. Konsolidētais grozījums numur 2, kurš par? Pret atturas pieņemts. Divdesmit pirmais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 24. kurš par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 24. sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 31 par, 34 pret, grozījums ir noraidīts. 25. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts Nobalsosim elektroniski. Nebija īsti droši. Sākam balsot. Apšamos geschlossen. Beidzam balsot. 15 par, 50 pret. Viens atturējās. Noraidīt. Nu, lūdzu, celiet augstāk roku, kad balsojat, jo savādāk tad mēs varēsim ietaupīt gan laiku, gan darbu. 27. Kurš par? Pret? atturas. Atkal nav skaidrs, kāds ir iznākums. Nobalsojam elektroniski par 27. Vai visi ir nobalsojuši? Beidz balsot. 35 par, 29 pret, 1 atturējās pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 3. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 39. par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 Pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. Tagad pirmais grozījums iesniegus DV komiteja. Tikai par otro daļu. Kurš par? Pret atturas noraidīta. Otrais grozījums, kurš par? Pret Nē, tas tomēr atkrīt, jo kompromisu pieņēmām. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas pieņemts. Piektais par. Pret. Atturas pieņemts. Sestais par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais par. Pret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 pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Pirmais jūri komiteja, kurš par pret atturas priekšsēdētājs nejauc, nedaudz sajauc secību. Atkārtojam. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Septītais, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Astotais, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Devītais par? Pret, atturas, pieņemts. Desmitais par? Pret, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par ziņojumu kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Haben alle Kollegen abgestimmt? Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 63 par, viens pret, viens atturējās, 63 pār, viens pret, viens atturējās. Sonika kungs, sveicu jūs ar panākumiem. Jā. Kanbach. Jetzt kommen wir zum Punkt 17. Tagad mēs pārējām pie 17. darba kārtības punkta. Karina Kadenbacha. Tūlīt pat, nezaudējot laiku, sāksim balsot. 97. Eh, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Abänderungsantrag 100. Dafür? Sākot no simtā grozījuma, kas par? pret, atturas. Balsosim elektroniski par simto grozījumu. Stimmt. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot tātad. 32 par, 19 pret, pieņemts. 101 grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102 par pret atturas pieņemts 103. pār pret atturas pieņemts 105. pār pret atturas pieņemts 10. par pret atturas pieņemts 106. par pret atturas pieņemts 108. par pret pret atturas pieņemts 109. par pret atturas pieņemts 110. par pret atturas pieņemts 107. par pret atturas pieņemts 111. par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, referents grozījums par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas pieņemts. 12. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 115. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Tātad esam beiguši balsot. 34 balsis par, 24 pret, līdz ar to grozījums 115 pieņemts. 116. Pēter Līzes grozījums par pret atturas pārbaudīsim 116. elektroniski sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 116. ar plašu vairākumu noraidīts, 20 balsis par, 37 bija pret. Tālāk 117. par, pret, atturas, pieņemts. 13. referents grozījums par, pret, atturas, noraidīts 14. par, pret, atturas, pieņemts 118. par, pret, atturas, pieņemts 119. par, pret, atturas pieņemts 120. par, pret atturas noraidīts 15. par, pret pieci kolēģi. Tur nebija skaidrs. Balsosim vēlreiz par 15. par, pret atturas pieņemts 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 121. par pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 121. grozījumu. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 28 balsis par, 31 pret, Tātad 121. grozījums noraidīts. 122. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, 123. par pret atturas noraidīts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts, 124. par pret atturas pieņemts. 20. ir atsaukts, 21. grozījums par pret, atturas, pieņemts 125. par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums atkrīt, līdz ar to tagad 126. par, pret, atturas, pieņemts. 127. par, pret atturas pieņemts. 128. par pret Simtu divdesmit astoto grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 balss pār, 23 pret.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 pret atturs pieņemts. 132. par. Labi, pārbaudīsim 25. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. 25. grozījums elektroniski. Vēl četri kolēģi nav nobalsojuši, varbūt vēlties arī tomēr balsot. Labi, beidzam balsot. 32 balss par, 26 pret. Neviens neaturējās pieņemts. 25. grozījums. Tagad pārējām pie 132. par. Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. 133. par. Pret. Atturas. 133. grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Sākam lūdzu balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 46 balsis pār, 11 pret. Līdz ar to 133. grozījums ir pieņemts. 134. par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 27. grozījums elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 44 par, 13 pret, neviens neaturējās. Pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 135. par, pret, atturas, pieņems. 33. par, pret, atturas, pieņems. 136. par, pret, atturas, pieņems. 30. par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 30. grozījumu elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 51 balss pār, 7 pret. Neviens neaturējās. Tātad, <laughs> jāsaka, tie, kas balso pret, e, ir aktīvāki balsotāji, vienkārši labāk parāda ar savu roku sabalsojumu. Lūdzu, aktīvi rādiet. 137. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 137. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši 137. grozījums elektroniski? Beidzam balsot. 34 par, 25 pret, pieņemts. 31. referents grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 32. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 138. par, pret, atturas, pieņemts. 139. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret pret atturas pieņemts. 36. ir atsaukts. 37. ar mutisku grozījumu no referentes puses, kas par pret atturas pieņemts. 140. ir atsaukts, tātad 38. par pret atturas pieņemts. 39. par pret labi Pārbaudīsim 38. elektroniski. Tāda vēlme tika izteikta. Viss no balsojuši 38. grozījums. Balsošana beigusies 33 pār, 24 pret, viens atturējās pieņems. 39. grozījums pār, pret, atturis pieņems. 40. par, pret, atturas pieņemts. 141. par, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 149. par pret atturas mm, nav skaidrs. Pārbaudīsim 149. elektroniski. Vai viss nobalsojuši 149. grozījums elektroniski? Beidzam balsot. 31 balss pār, 29 pret, neviens neaturējās, līdz ar to pieņemts. 150. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas noraidīts, bet nu pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 46. grozījumu. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 27 balsts par, 32 pret, noraidīts. 151 par. Simtu piecdesmit pirmais par pret atturas vairums ir par pieņemam. 47. Labi, pārbaudīsim 151. grozījumu. Tad, kad balsojam ar roku, lūdzu skaidri rādiet savu balsojumu. Tagad elektroniski par 151. Viss nav balsojuši. Trīs, divi kolēģi nav. Labi, tagad visi. Beidzam balsot. 32 pār, 28 pret. Pieņemts. 47. referents grozījums par. Pret. Atturis. Pieņemts. 152. par. Pret atturas pieņems 153. par, pret atturas pieņems 154. par, pret atturas pieņemts 155. par, pret atturas noraidīts 156. divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemts pieņems otrā daļa par pret atturs noraidīts. 157. par pret atturas pieņems. 158. par pret atturas pieņems. 159. un 162. grozījums kopā par pret atturas pieņems. 160. par pret pret, atturas, norādīts 161. par, pret, atturas, pieņemts. 164. 164. par, pret, atturas, noraidīts 165. Pārbaudīsim elektroniski 164. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 par, mm, nepārprotami, un 19 pret, un viens atturējies. Tā tad <laughs> tie, kas balso pret, skaidrāk augstāk ceļ savu roku. 165 par, pret, pārbaudīsim 165. elektroniski, jo man vienkārši nav redzams. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 28 pār, 28 pret, līdz ar to noraidīts. 166. grozījums. Divās daļās. 168. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par dagegen pret atturs noraidīts. 167. grozījums atkrīt, līdz ar to pārējiem pie 168., 169., 170. viskopā par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret pret atturas pieņemts. 171. ir atsaukts. 50. par pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas pieņemts. 173. 172. pārbaudīsim elektroniski, kā jūs vēlaties. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 par, 33 pret, līdz ar to noraidīts. 173. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 174. par, pret, 174. par, pret, atturas, pieņemts. 175. 175, nur dat... 175. grozījums tikai otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 176. par, pret, atturas, pieņemts. Wir schenken Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudīsim 176. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 25 pret. Līdz ar to šis grozījums ir pieņemts. 52 par, pret, atturas pieņemts. 178 par pret, atturas noraidīts. 179. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 53. par, pret, atturas pieņemts. 54. par, pret, atturas pieņemts. 180. par, pret, pret atturs pieņems 182 par, pret atturs pieņems 100, ne, 55. grozījums par, pret atturs pieņems 184 par, pret atturs pieņems 58 par, pret atturs pieņems 185 par. Pārbaudīsim 58 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār, 28 pret. Līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Pārējiem pie 185. par. Dagegen. Pret. Atturas noraidīts. 57. par. Labi, 185. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, vai viss nav balsojuši? Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši, divi vēl nav nobalsojuši. Labi, tagad visi nobalsojuši. 27 pār, 33 pret. Līdz ar to noraidīts. 57. referents grozījums par. Pret. Atturis. Pieņemts. 186. grozījums par, pret atturas pieņemts 58. par, pret atturas pieņemts 188. par, pret atturas noraidīts. Ah, Pārbaudīsim 188. elektroniski, bet sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 36 balsis par, 25 pret. Līdz ar to šis grozījums pieņemts. 59. grozījums par. Pret atturas pieņemts 189. par. Pret atturas pieņemts 60. atsaukts 190. par. Pret atturas pieņems 191 par pret atturas noraidīts 61 par pret atturas pieņems 192 par pret atturas Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vēlreiz 192. satu hasi grozījums par pret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 Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 194. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi kolēģi nav balsojuši? Beidzam balsot. 17 pār, 44 pret. Viennozīmīgi noraidīts. 195. grozījums par. Dagegen. Pret atturas noraidīts. 64. par pret atturas pieņems. 65. par pret atturas pieņems. 196. par pret atturas pieņems. Tagad par visiem kopā blokā 9, 66, 67, 68, 69 un tā tālāk par pret atturas pieņems pieņemts. Tagad balsosim par. Über 209 ab. 209 par. Pret. Atturas pieņemts. 70 par. Pret. Atturas pieņemts. 71 par. Pret. Atturas pieņemts. 210 par. Pret atturas pieņems 211. par pret atturas pieņems 212. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts otrā daļa par pret atturas pieņemts 72. un 214. ir identiski par abiem kopā par pret atturas pieņems 213. par pret atturas noraidīts 215. Pārbaudīsim 213. elektroniski, lai visi ir nobalsojuši. 213 elektroniski. 213. elektroniski. Sociāldemokrātiem ir viens balsotais par daudz. So, apstimmung. Beidzam balsot. 38 balsts pār, 21 pret. Līdz ar to pieņemts 215 par, pret, atturas pieņemts 216 par, pret, atturas pieņemts 217 par, pret, atturas pieņemts 218 par, pret, atturas pieņemts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 Nav skaidrs. Pārbaudīsim 73. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 25 par, 32 pret, līdz ar to noraidīts. 224 par. Da. Gegen? Pret. Atturas pieņemts. 225 par. Pret Atturis noraidīts. 74. par. Pret. Atturis. Nu, pieņemts. 226. par. Pret. Atturis. Nav skaidrs pārbaudīsim 226. elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 13 par 46 pret. Sarkanējiem te ir vairākums. Līdz ar to noraidīts. 75 par pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsosim par 75. elektroniski. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. 31 par, 28 pret, neviens neaturējās, pieņemts. 76. 76 par, pret, atturas, pieņemts. 77 par, pret, atturas, pieņemts. 78 par, pret, atturas, pieņemts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. 228. par pret atturas pieņemts. Pirmais, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts apsvērumos. Tas bija kopā ar 84. Tagad 83. apsvērumiem par pret atturas pieņemts. Nav skaidrs, pārbaudīsim 83. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? 83. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. 33 par, 26 pret. Pieņemts. 85. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 86. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 87. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums referents par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas noraidīts, sastais par pret atturas pieņems. 95. Pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas noraidīts. Tagad pārējām pie 96. groziņa. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņems otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tagad pārējiem pie astotā pēdējā grozījuma. Ak, tas atkrītas, kad saka priekšsēdētājs. Līdz ar to balsojam par visu atzinumu kopā. Tas, protams, norisināsies elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 30 par, 11 pret, 18 atturējās. Līdz ar to šis atzinums ir pieņemts. Apsveicu atzinumu sagatavotāju Karinu Kadenbachu. Wir kommen jetzt zum Jorgensen-Bericht. Pārējiem pie Jorgensena ziņojuma 65. grozījums par pret atturas Noraidīts. Konsolidētais grozījums numur viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. 66. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts. Tad pārējiem pie konsolidētā grozījuma numur 5 par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 20, 72. Eh, par pret atturas, noraidīts. Tur ir jau fast bija. <laughs> Man vajag gandrīz mm, grūti te paliek viss tā balsošana. Tāda vesela virknē grozījuma atkrīt, un mēs pārējam pie 89. grozījuma par Satuhasi grozījums. Pret atturas, noraidīts. Otrais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski otro konsolidēto grozījumu. Sākam balsot, vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. 34 balsis par, 25 pret, līdz ar to pieņemts. Tagad 21. grozījums par pret atturas pieņemts 22. par pret atturas noraidīts 93. par pārbaudīsim 22. grozījumu elektroniski. Vai viss nav balsojuši? 22. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. 24 par 37 pret noraidīts. 93. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 94. par, pret, atturas pieņemts, 95. par, pret, atturas pieņemts. Trešais konsolidētais grozījums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešais konsolidētais grozījums otrā daļa par, pret, par, pret tagad pret, atturas pieņemts, atkrīt vesela virkne grozījumu, un mēs tūlīt pārējām pie 108. meneres grozījuma par, pret, atturas, noraidīts 109. par, pret, atturas, noraidīts 111. par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais konsolidētais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pārlecam pie sestā konsolidētā grozījuma pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad atkal pārlecam veselai virknei pāri un pāriem pie septītā konsolidētā grozījuma par pret atturas pieņemts. Un turpinām ar 148 par pret atturas norēdīts. 147 par pret atturas norēdīts. 148 par pret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 par pret atturas nav skaidrs, tad balsosim elektroniski. Gestimt. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 36 pret, šis bloks tika noraidīts. Tagad 44. Ah. 150. Ak tā, 150. Par? Pret? Elektroniski. Man šeit bija norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 150 grozījums. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 37 par, 24 pret. Labi, ka mēs to pārbaudījām. Elektronis pieņemts blokā par 151, 153, 154. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 37. par? Pret? Atturas noraidīts. 152. par? Pret? Atturas noraidīts. 38. par? pret, atturas, noraidīts. 39. par, pret, atturas, pieņems. 155. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, nav skaidrs. Pārbaudīsim elektronas balsojumu. Elektronas 40. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 par, 31 pret, un viens atturējās, nor, noraidīts. 41 par, pret, atturas, noraidīts. 156 par, pret, atturas, noraidīts. 157 par, pret pret atturas pieņems 158. par pret atturas pieņems 159. par pret atturs norādīts. Tagad atsvēram pirmais grozījums par pret atturs pieņemts 45, 45. par pret atturas pieņemts 48. par pret, atturas noraidīts 52. par, pret, atturas noraidīts 3. par, pret, atturas pieņemts 50. par, pret, atturas pieņemts 51. par, pret, atturas pieņemts. Drei. 53. 53. par pret āturas <clears throat> noraidīts. 54. par pret āturas noraidīts. 58. par pret āturas noraidīts. 8. Pārbaudīsim 58. grozījumu elektroniski. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 29 par, 31 pret, noraidīts. 8. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 60. par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas noraidīts. 11. Pārbaudīt 159. elektroniski. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. 29 par, 30 pret. Viens saturējās. Noraidīts. Pārējām pie 11. grozījuma par. Pret atturas pieņemts. 62. par. Pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 64. par aktās atkrīt, saka priekšsēdētājs, līdz ar to balsojam par visu azinumu kopā elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 33 par, 16 pret, 12 atturējās. Apsveicu Jorgenu. Wir kommen jetzt weiter, weil es so viel Spaß macht, zur finanziellen. Turpināsim darbu. Tagad um, mums jābalso par finanšu perspektīvu. Matiesas pirmais grozījums, kas par? Pretāturs pieņemts, otrais par. Pretāturs pieņemts, trešais par. Pretāturs pieņemts. 4 par. Pārbaudīsim trešo elektroniski. Sākam balsot, bet beidzam balsot. 29 par, 28 pret. Pieņemts. Ceturtais, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturs noraidīts 6 divās daļās par pirmo daļu. Pārbaudīsim piekto elektroniski lūdzu, balsojam. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 50 par. 56 par. 6 pret. Tātad ļoti liels pār, pārsvers un šis grozījums ir pieņemts. Tālāk sestais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par? pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Septītais, kas par pret atturs pieņemts. Astoņi, kas par pret atturs. Nav īsti skaidrs. Pārbaudam astoto grozījumu elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? No S un D grupas ir viens par daudz. Tad 29 par, 27 preti, 2 atturējušies, pieņemts. 9. kas par, pret, atturs noraidīts, 10. kas par, pret, atturs noraidīts, 11. par, pret, Atturs noraidīts. Pārbaudīsim 11. elektroniski, sākam balsot par 11. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 3, 4 pār 21 pret, 1 atturējies, pieņemts. Konsolidētais grozījums 2, kas par pret atturs pieņemts. 15. kas par pret pret atturs pieņemts 16. par, kas par 16. pret atturs noraidīts 17. par. Septiņpadsmitais par pret atturs pieņemts. Deviņpadsmitais Tas atkrīt. 18. arī. 22. kas par? Pret. Atturs. Nav viss skaidrs. Pārbaudām elektroniski 22. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27. kas pār? Tad 27 ir pār, 28 pret. 19. otrā daļa, kas pār? Pret atturs noraidīts. 32. par pret atturs pieņemts. 23. par pret atturs pieņemts. 24. par pret atturs pieņemts. 25. par pret atturs pieņemts. Konsolidētais pirmais Pārbaudīsim 25. elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 27 pār 26 pret. Viens atturējies ir konsolidētais viens. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 27. par. Pret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 pret atturs pieņemts, 3-4 par, pret atturs noraidīts, 3-5 par, pret atturs noraidīts, 3-8 par, pret atturs. Nav viss skaidrs, pārbaudām 38. elektroniskā veidā. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 41 pār, 19 pret. Pieņemts. Tālāk. Konsolidētais trešais, kas par pret atturs pieņemts. 3, 4 par pret atturs pieņemts. 45 par pret jāpārbauda 43. 43. elektroniski pārbaudām, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, 32 par, pieņemt. 45. kas par? Pret. Atturs. Jāpārbauda. Elektroniski pārbaudām 45. vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 29 par 23 pret. Pieņemts. 47, kas par? Pret atturs pieņemts. 48 par. Pret atturs pieņemts. 49 par. Pret atturs pieņemts. 50 par. Pret atturs pieņemts. 51, kas par? Pret atturs pieņemts. 52 par. Pret Atturs norādīts. 53. Jāpārbauda 52. elektroniski. Sākam balsot. Jutta Haug. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 14 pār, 45 pret. 1 atturies norēdīts. 53 pār pret atturs norēdīts, 54 pār pret atturs norēdīts, 55 pār pret atturs pieņemts, 56 pār pret atturs norēdīts, 57 pār pret atturs norēdīts, 58 pār pret atturs pieņemts, 59 pār pret pret atturs pieņemts 60 par, pret atturs pieņemts 61 par, pret atturs noredīts 62, 63 kopā. Elektroniski pārbaudīsim 61, sākam balsot par 61, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. 61. tiek balsots. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 24 pret. 63. pieņemts. 62. 63. kopā, kas par? Pret atturs pieņemts. 64. Atkarīt. 65. Kas par? Pret atturs pieņemts pieņemts 66 par pret atturs pieņemts 67 par pret atturs pieņemts 68 par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par tas galējais balsojums, vai visi nobalsojuši par visu. Beidzam balsot. Mēs sveicam jūs, referents kundze. Ar milzīgu balsu vairākumu ir pieņemts jūsu ziņojums. Un mums ir tik labi, ka mēs arī Makavīnas ziņojumu varam nobalsot. Kāpēc uz ekrāna? par, balsojums ir sarkanā krāsā un pret ir zaļā krāsā. Šis krāsu kodējums nav saprotams. Mēs skatāmies uz ekrānu un īsti nevaram saprast, kas ir kas. Tas ir tāds protests. Uh, eh, Makēvens kundze, nu jā, jāskatās, ka šeit ir kaut kādas problēmas ar krāsām, bet mēs esam vispār priecīgi, ka tehnika darbojās. Un uh, procedūra nav mainījusies. Bet katrā ziņā paldies par jūsu norādi. Um, Tagad balsosim par budžeta izpildus apstiprināšanu Eiropas uh, pārtiks nekaitīguma iestādē. Pirmais grozījums. Trijās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Trešā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrais grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīta. Trešais grozījums divās daļās par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Ceturtais grozījums, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums ir atsaukts. Septītais, kurš par? Pret, atturas, noraidīt. Astotais grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Devītais divās daļās, pirmā daļa, kas par? Pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kas par? Pret, pieņemta. Desmitais grozījums. Četrās daļās pirmā daļa, kas par pret atturas, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. 12. grozījums, kurš par pret atturas pieņemta noraidīts. 13. par. Pret, atturas, noraidīts. 14. par. Pret, atturas, noraidīts. 16. par. Pret, atturas, noraidīts. 17. par pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu, darīsim to elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 kolēģi balsoja par, 4 pret, 8 atturējās. Atzinums ir pieņemts. Paldies Jutai Haugai. Tagad nākamais ziņojums. Arī budžeta izpildes apstiprināšana. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais ar mutisku grozījumu ar mutis grozījumu. Kas par? Pret atturas pieņemts. Sēstais par pret atturas pieņemts. Septītais tika atsaukts, astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais atsaukts. Vienpadsmitais. Kas par? Pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. Balsosim elektroniski par grozīto atzinumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 48 par, 7 pret 1 atturējās. Jā, un uz ekrāna atkal jūs varat vērot dažādas krāsas. Paldies Jūtai Haugai! Nākamā aģentūra, Eiropas vides aģentūra, atkal Juta Hauga ir referente. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas noraidīts, piektais par pret pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam elektroniski par visu grozītu atzinumu. Sākam balsot. Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 49 par, 5 pret, 1 atturējās. Arī šis atzinums ir pieņemts. Gribēju pateikties visiem kolēģiem par disciplinētību un šī balsošana visiem tik ļoti patika, tādēļ mēs tiekamies trijos un balsosim atkal. Paldies!